So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Godāmie kolēģi, lūdzu sagatavojiet savas balsošanas kartes, ievietojiet tās balsošanas iekārtās un sākam uzreiz balsot. Mēs esam mazliet izmainījuši darba kārtību. Vispirms Mēs runāsim par 88. pānta otro punktu, iebildumu izteikšanas saskaņā ar šo punktu, ekodizaina prasības ūdens sildītājiem un karstā ūdens tvertnēm. Pēc tam sekos devītais darba kārtības punkts, tad tas arī paliek tāpat kā bija paredzēts. Un pēc tam desmitais darba kārtības punkts - Eiropas rūpniecības stiprināšana konkurētspējas un ilgspējības veicināšanai. Pēc tam grozījumu izdarīšana, backloading, tā saucamais backloading, tas tiks uh, pārlikts tālāk un uh, mēs pārcelsim uz priekšu floreizētās siltumnīca efekta gāzes. Sāksim uzreiz darbu, balsosim elektroniski un vispirms balsosim par iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamentu 88. pantu 2. punktu. Sākam balsot. Elektroniskais balsojums. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 51 pret, Nē. Made... Kļūdījos, eh, saka kāds runātājs zālē. Only Karls Šlīters ir tēmā. No, no, no, Šiet Karls Šlīters tas bija. I thought we were voting fluorinated gases. Man likās, ka mēs balsājam par fl fluorinētajām uh, siltumnīca efekta gāzēm. Es gribētu labot savu balsojumu, saka kāds no zāles. Jā, e, mēs ņēmām to vērā, Karls Šliters nobalsoja tā neuzmanības dēļ. Tagad e, nākamais darba kārtības punkts. Tātad ir runa par brokastu direktīvu, balsosim par trialoga iznākumi, e, tas arī ir tikai viens balsojums, un darīsim to arī elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 54 pār, 2 pret, līdz ar to pieņemts. Turpinām darbu. Kurz. <laughs> Labi. Turpinām darbu. Un tas ir Čimanska kunga ziņojums - Eiropas rūpniecības stiprināšana. Šeit sāksim ar 19. grozījumu, kurš par pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Balsosim par 20. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tautas partijas grupā ar vienu deputātu par daudz. Nē, divi par daudz. Es teicu par daudz. Beidzam balsot. 31 pār 27 pret, 1 atturējies, pieņemts. 21 par, pret, atturas, pārbaudīsim 21 elektroniski, sākam balsot, vai viss nobalsojuši, beidzam balsot tautas partijas grupā viena par daudz. Varbūt eh, no tautas partijas grupas eh, viens deputāts varētu izņemt karti no iekārtas. 31 pār, 29 pret pieņemts, 22 par, pret, atturas, pieņemts, 23 par, pret, atturas nav īsti skaidrs. Jābalso elektroniski par 23. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. par. Pret. Atturas noraidīts. 37 par. Pret atturas jāpārbauda. Pārbaudam 37. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 25. par. Pret. Jāpārbauda elektroniski. 25. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, pilnīgi skaidrs, ka pieņemts. 26. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad eh, konsolidētais grozījums numur 1 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 28. Eh, balsojums par daļām. Pirmā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, arī pieņemta. Tagad tālāk otrais konsolidētais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. kurš par, pret, pret atturas pieņemts. 38. kurš par pret atturas pieņemts. 41. balsojums padaļām. Pirmā daļa kurš par pret atturas pieņemta. Otrā daļa kurš par pret atturas noraidīta. Tagad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 atturas pieņemts. 48. kurš par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 57. kurš par, pret, atturas pieņemts īsti skaidrs nebija. Balsosim vēlreiz par 57. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 58. kurš par, pret, atturas, īsti nav skaidrs. Pārbaudīsim 58. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Četri, 62. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 71. kurš par? Pret atturas noraidīts. 272. kurš par? Jāpārbauda tomēr 71. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 72. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 74. kurš par? Pret atturas pieņemts. 75. kurš par? Pret atturas noraidīts. 76. kurš par? Pret atturas pieņemts. Tālāk 77. 78. un 79. kopā, kurš par? Pret atturas pieņemti. 83. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 83. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Tautas partijas grupa. Divu par daudz. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 84. Kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka tikai 10% balsoja. Tāpēc balsosim elektroniski. 84. Vai visi nobalsojuši elektroniski? Beidzam balsot. Noraidīts. 85. un 86. kopā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 91. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 92. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 92. grozījumu otro daļu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 93. kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 94. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 96. kurš par, pret, atturas, norādīts. 27. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 99. kurš par, pret, atturas, nav īsti skaidrs. 99. pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsoši? Tautas parties grupā divi par daudz. Skaidrs, ka pieņemts 101. kurš par? Pret? pieņemts. Tālāk 103. Balsojums par daļām. Nē, nē. 103. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 104. Atkrīt. 105. arī. 106. arī. 107. tagad kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 109. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 111. divās daļās. Pirmā daļa kurš par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa kurš par? Pret. Atturas pieņemta. 112. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 113. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 114. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais, kurš par? Pret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 atturas pieņemts. Ich weiß nicht, sollen wir eine kurze Sitzungsunterbrechung? Vai mums vajadzētu izsludināt nelielu sanāksmes pārtraukumu? Septītais. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts 17. kurš par, pret, atturas, pieņemts 18. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to tagad uh, galīgais elektroniskais balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 54 pār, 7 pret, 5 atturējušies. Sirsnīgi sveicam referentu. Jetzt geht's weiter mit den F-gāzēm. Turpināsim tālāk ar F-gāzēm. So, jetzt starten wir die Abstimmung zu den. Tad sāksim balsot par uh, F gāzēm. Uh, grozījums viens par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim konsolidēto pirmo grozījumu elektroniski. Par F gāzēm mēs šobrīd runājam kolēģes no rīta. Es vēlreiz mēģināšu. Mēs no rīta uh, grozījām darba kārtību, un es uh, arī tagad to pieminēju. Mēs tagad balsojam par F-gāzu ziņojumu. Es ceru, ka jums ir uh, īstais balsošanas saraksts priekšā, lai visi labi apzinās, kas te notiek, un tagad konsolidētais pirmais grozījums. Uh, F gāzu priekšlikumā balsojam elektroniski, sākam balsot. Viss nobalsojuši. Nu, un tagad EPP ir trīs pa daudz. Divi. joprojām divi pa daudz tautas partijā. Nu, vēl viens tagad, viens liekais. EPP. Viens deputāts te ir lieks no EPP. Riharta priekšsēdētākums. Es vēlos uh, ierosināt uh, īsu sēdes pārtraukumu. Rihard, bet cik īsu? Uh, trīs minūtes. Uz trim minūtēm mēs sēdi pārtrauksim. So, die Sitzung wird wieder. Mēs atsākam sanāksmi. Nā. Citādi man būs jānolasa visu dalībnieku vārdi un arī visu aizstājēju vārdi. Nu, tagad atsāksim gan. Vēlreiz mēģināšu. Balsojam par F gāzu priekšlikumu par konsolidēto grozījumu numur 1 elektroniski. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. EPP divi padaudz cilvēki. Komisija. Soll ich noch mal die Namen vorlesen der Mitglieder dieses Nu, man tiešām jāsāk lasīt vārdi biedri un aizstājēji šai komitejā. Es tiešām varu nolasīt, ja ir pārāk grūti, vai mēs tomēr varēsim to izdarīt. Varēsim, tad es trešo reizi mēģinu. Trešo reizi. F gāzes konsolidētais grozējums numur viens. Balsojam elektroniski. Haben alle abgestimmt? Viss nobalsojuši? Un beidzam balsot. 42 pār 21 pret, neviens nav atturējies. Tagad turpinam. Grozījums 86 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Elektroniski pārbaudām. 86. 86. Elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām ar 89 par. Pret. atturas. Arī tas jāpārbauda elektroniski. 89 pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 33 pār 29 pret. Ir pieņemts. Tad uh, bloks 90.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 Turpinām. 92 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad konsolidētais grozījums 7 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 98 par. Pret Atturas pieņemts 99 par. Pret. Atturas pieņemts 100 par. Pret. Atturas pieņemts 101 par. Pret. Atturas pieņemts 104 par. Pret atturas pieņemts. 107 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim 107 elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. ir pieņemts. 108 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 108, pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 109 par. Pret. Atturas pieņemts. 110 par, pret, atturas pieņemts 111 par, pret, atturas pieņemts 112 par, pret, atturas pieņemts 8 par, pret, atturas pieņemts 114 par, pret, atturas noraidīts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 atturas. Pārbaudīsim 116. Nav skaidrs. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noredīts. 117 par. Pret. Atturas. Noredīts. Pārbaudīsim 117 elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 119 par. Pret. Atturas noraidīts. 118 par. Pret. Atturas noraidīts. 121 par. Pret. Atturas noraidīts.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 Nav skaidrs. 125. Pārbaudām elektroniski. Viss nobalsojuši. Nu, beidzam balsot. Ir pieņemts 126 par pret atturas pieņemts 127 un 129 kopā par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. 127, 129. Pārbaudām elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. 128. Un uh, tran 13 atkrīt, tad 131 uh, par. Pret atturas noraidīts. 132 par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts. 135. Pirmā daļa. Da, balsām padaram par pret noraidīts, otrā daļa par pret pret atturas arī noraidīts. 133 par pret atturas noraidīts. 134 par. Nē, mēs pārbaudīsim 133 elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 uh, pār 35 pret noraidīts. 134 par pret uh, pieņemts. Uh, tran 14 atkrīt 136 un 10 par pret atturas pieņemts. 11 un 137 un 138 par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 Pārbaudīsim elektroniski. 140. Visi nobalsojuši. Un beidzam balsot. Skaidri pieņemts. 143 par. 143 par pret atturas noraidīts. 142 par pret atturas noraidīts Nav skaidrs. 142 pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 145 par. Pret. Atturas norēdīts. 144 par. Pret. Atturas norē... pieņemts. 146 par. Pret atturas pieņemts. 147 par pret atturas noraidīts. 148 par pret atturas noraidīts. Konsolidētais grozījums 6 par pret atturas pieņemts. 18 par pret atturas pieņemts. 161 par pret atturas pieņemts. 162 par pret atturas pieņemts. 165 par pret atturas pieņemts. Līdz ar to atkrīt, eh, daži atkrīt, 21 par pret pret atturas pieņemts 164 par pret atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Mēs uh, iesim tālāk. Tā ir jautrāk. Ņem tālāk. Tā ir lapuse 14 manā variantā 217 eh, eh, par pret atturas noraidīts. 216 par pret atturas pieņemts. 218 par pret atturas pieņemts.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 Nav skaidrs. Pārbaudīsim grozījumu 222. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 224 par. Ah, atvainojiet. 223 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 224 par pret atturas norēdīts. Tiem tālāk. Kompromiss. Divi. Par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad atkal iesim uz priekšu. Manā variantā 19. lapuse konsolidētais priekšlikums 4. Visi atraduši, tad par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk konsolidētais priekšlikums 3. 21. Eh, lapuse par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 285 par 22. lapusē, 285 par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsoja? Balsojumu slēdzam. Noraidīts. 284 par pret atturas noraidīts. Mums jāpārbauda 284. Vai visi nobalsoja? Balsojums slēgts. Nu, tas bija to vērts. Paldies visiem. Turpinām. 34. atkrīt, tālāk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 atturas noraidīts. 36 par pret atturas pieņemts. 295 par pret atturas noraidīts. Tālāk divi uh, līdzīgi tran 34 un um, 300, 301 par pret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 pret, atturas. Mums jāpārbauda tātad 313 elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Balsojums slēgts. Pieņemts. Tālāk. 314 un tran 40 par pret, atturas, pieņemts. 315 un tran 41 par, pret, atturas, pieņemts. 316, tran 42 par, pret, atturas, pieņemts. 318 par, pret, atturas, pieņemts. 319 par, pret pret atturs pieņem, nor, noraidīts. Tālāk turpinām. Meklējam lapas pusi. Man tā ir 35. lapas puse, kur ir 413. grozījums pār Tā tad man tā ir 35. lapas puse. 413. grozījums. Vai visu to atradoši? Kurš, at, kurš par? Pret? Noraidīts. 414, tran 45 pār, pret, atturas, pieņemts. 415 pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk būs kopīgs balsojums TRAN 46 līdz uh, TRAN 52 par pret atturs pieņemts. 57 par pret atturs noraidīts. 58 par pret atturs noraidīts. 59 par pret pret, atturas. Nav skaidrs, mēs pārbaudam 59. elektroniski. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 39 pār, 29 pret, līdz ar to pieņemts. Tālāk 60 un tran 1 vienādi par pret atturas noraidīts. 61 par pret atturas pieņemts. Tālāk 1 un 62 mēs ejam tālāk un nonākam pie 63 par pret noraid,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 pieņemts. 77. par pret atturas noraidīts. Mēs pārbaudīsim. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. EPP. Šķiet nav kas skaidrs. Vēlreiz 77 balsojam. Haben alle abgestimmt? Vai viss ir nobalsojuši? Tautas partijai viens eh, balsojums par daudz. Labi, līdz ar to beidzam balsot. Mums ir 44 par un 24 pret. Līdz ar to pieņemts turpinām. Sestais grozījums par pret atturas Pieņemts. Bet, nu, drošības labāk pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār, 33 pret. Līdz ar to pieņemts. 81, tran 5 pār. Pret. Atturas pieņemts. 82 par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs nokam pie beigu balsojuma. Un vispirms mēs to darīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 48 pār 19 pret 1 atturās. Tagad otrais elektroniskais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 47 pār 18 pret 1 atturās. Apsveicu! Referenta Basai Haut. Tālāk mums ir par, par 70. pantu, vai vajadzētu atsākt sārunas. Es redzu, ka man piekrītoši māja ir galvām, un tāpēc mums vajag 35 balsis, bet uh, es domāju, ka elektroniskā balsojumā mēs tūlīt redzēsim, kāda ir situācija. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 pār 16 pret. Līdz ar to mums ir pilnīgi skaidrs mandāts. Bitte noch nicht den Saal verlassen. Lūdzu, neatstājiet zāli. Visi ir sirsnīgi aicināti turpināt balsošanu. So, bevor wir in die Abstimmung. Pirms mēs sāksim balsošanu par backloading, man vēlreiz ir jā, jāsniedz kāds paziņojums par balsošanu, un proti saskaņā ar 157. noteikumu grozījumi 23, 63, 54 un 62 nav pieļaujami. Wir haben hier die ARD, TVN 24. Mums ir šie tikko minētie grozījumi, kuri netiek skatīti. Korols kundze mums to ir lūgusi vārdu lūdzu. Thank you very much. Uh, I can... Paldies. Es vēlos uh, personālo balsojumu par 21. grozījumu starp citu, pavasarī. Es to jau gribēju pirmā lasījuma procedūrā, jo es gribēju, lai visai palātai būtu iespēja izteikties par backloading un arī visai manai politiskai grupai. Hm, citādi baidējos, ka balsojuma rezultāts NV komiteja neatspoguļos palātas nostāju un uh, aprīļa plenārsēdes balsojuma rezultāts apstiprināja man šaubas, un tagad es baidos par tieši to pašu. Līdz ar to, kā ēnu referents manā grupā, vēlos apliecināt, ka balsojums šodien nevar sasaistīt EPP rokas plenārsēdē. Man tas godīgi jāsaka pirms balsojuma, lai neviens nevainotu mūsu grupas uh, biedrus pēc tam kā Anna referente var teikt, ka mūsu grupa savu nostāju nav mainījusi un noraidīt backloading procedūru mums ir pirmā prioritāte. Līdz ar to mana ēnu referentes pozīcija ir ļoti sarežģīta. Karls Kunz saskaņā ar Richard Zēberkungs. Es gribētu skaidri pateikt, ka Korals Kunze nerunā grupas vārdā, bet mums ir vēl, mums ir iekšēji, iekšējs viedoklis, kur mēs pieņemam vakar, uh, un mēs balsojām, kurš tiek, balsojums tiek atspoguļot šeit sarakstā, un nākošajā sanāksmē mēs vēl turpināsim strādāt pie kopējā viedokļa, un šis viedoklis ir individuāls. Paldies, Eberkungs! Mums saskaņā ar 195 var paust vēlēšanos pēc balsojuma, mums vajag 18 um, locekļus, citādi šādu veidu balsojums nav iespējams. Kurš par? Kurš par? Korols kundze? Piecelties tiem, kas par. Haben Sie viele? Wir haben 18. Mums ir 18 balses, un līdz ar to mēs varam tūlīt balsot müssen wir nochmal technisch dann. Personāls balsojums. Und zwar jetzt kann's losgehen. Sākam balsojumu par 21. grozījumu, 22. grozījumu. Nē, atvainojiet. Tātad 21 līdz 3. Uh, eh, līdz 3. Uh, eh, apsvērumu punkts. Vai mums jāatkārto? Jo tautas partijā ir pārāk daudz. Tagad vēl joprojām divi par daudz tautas partijā. Tagad viens, nu tagad mums ir pareizi. Labi. Tagad mums būs uh, elektroniskā balsošana. Atkal tautas partija ir viens par daudz. Draugi, tagad Aldas grupā viens par daudz. Tautas partijai joprojām viens par daudz. Tautas partijai joprojām ir viens par daudz. Wir können die Abstimmung nicht durchführen. Mēs nevaram pabeigt balsojumu, ja, ja šeit balso pārāk daudz locekļu. Tagad divi tautas partijas eh, biedri ir par daudz. Einer zu viel. Vēl joprojām viens par daudz. Es ist immer noch ein. Joprojām viens tautas partijas loceklis ir par daudz. 24. 24 vietas jums ir. Jums jāvienojās, kurš no uh, aizstājējiem vai jaunpienācējiem, kurus es vēl nepazīstu, Es redzu, ka mums šeit priekšā ir viena poļu kolēģe. So, jetzt. Labi. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. 44 pret, 23 pār, viens atturās. Haben wir Ja, den Ausdruck haben wir. Tā. Tagad mums ir eh, melns uz balta redzam, kurš kā ir balsojis, un mēs varam turpināt darbu. Tagad konsolidētais grozījums numur viens. Tūlīt pat balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tātad pirmais konsultētais grozījums. Beidzam balsot. 38 pār 27 pret 1 atturās. Līdz ar to pieņemts. Turpinām. Septiņdesmitais grozījums, 24. grozījums līdz 50. grozījums. Tas ir t, eh, kopīgs balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 par, 33 pret. Līdz ar to noraidīts. Turpinām. Septiņdesmit pirmais. Kurš par? Septiņdesmit pirmais grozījums pret. Aturas noraidīts. Septiņdesmit trešais par. Pret. Aturas noraidīts. Turpinām. 25 par. Pret. Atturas noraidīts. 26 par. Pret. Atturas noraidīts. 28. Mēs pārbaudām 26 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 pret, 31 par, noraidīts 28 par, pret, atturs, noraidīts 30 par, pret, atturs, noraidīts 32 par, pret, atturs, noraidīts 36 mēs nebalsosim, 33 par, pret, atturs, noraidīts. 38 par, pret, atturas, nav īsti skaidrs. Mēs tāpēc balsosim elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, 28 pret pieņemts. Turpinām ar 39 um, par pret atturas noraidīts. Konsultētais grozījums 2, numur 2, elektroniski sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 47 pār 19 pret 1 saturās pieņemts. 34. Ne, 43 pār pret atturas noraidīts. 52 par pret atturas noraidīts, bet tomēr drošības pēc pārbaudīsim 52 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 33 pār, 35 pret, noraidīts. Tālāk 46 par pret atturas noraidīts. 47 par pret atturas noraidīts. 49. Nē, mums jāpārbauda 47. grozījums elektroniski, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 49. par. Pret. Atturas. Nobalsosim elektroniski. Skaidrības labad. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 pār, 25 pret, 2 atturas. Pieņemts. Tālāk 55 pār pret atturas noraidīts 56 par pret atturas nav īsti skaidrs. Stim, ap, Balsosim par 56 elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 par, 42 pret. Noraidīts. 57 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 58 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 60 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 59 par pret atturas noraidīts. Līdz ar to mēs esam beiguši balsošanu. 59. tātad 59. elektrisks eh, balsojums, elektronisks balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to mēs esam pabeiguši balsošanu. Es eh, vēlētos eh, pateikties eh, kolēģiem. Šis ziņojums nebija vienkāršs. Mums eh, nebija eh, šādas iespējas eh, rīkoties. Mēs ceram, ka jau nākamajā plenārsēdē mēs varēsim balsot par šo ziņojumu, tāpēc esmu patiešām pateiks visiem, kas bija gatavis kompromisiem un kas rīkojās tik profesionāli. Un mēs varējām tik veiksmīgi šo balsojumu noslēgt. Vēlreiz paldies!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 Meine Damen und Herren, wenn wir. Dāmas un kungi, lūdzu eh, mazliet ievērojiet eh, klusumu, tāpēc, ka mums vajadzētu turpināt sanāksmi, mums vajadzētu strādāt pie nākamajiem darba kārtības punktiem. Tiem, kuriem ir jādodas prom, eh, lūkšu tos darīt klusu, lai pārējie varētu uzklausīt runātājus. Jā, pīndāk. Lielas paldies. Turpināsim strādāt pie 13. darba kārtības punkta. Tas ir ziņojums par degvielas kvalitātes direktīvas un atjaunojamo energoresursu direktīvas grozīšanu, netiešas zemes izmantojuma izmaiņas. Referente ir Korina Lepāža. Dod uzreiz vārdu referentei. Paldies! Priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi, iespējams šis jautājums nav tik uh, um, apstrīdēts kā backloadings, bet tomēr uh, sagādā mums uh, pietiekam daudz problēmu. Es esmu saņēmusi vairāk par 500 um, grozējumiem par ziņojumu, ko esmu sarakstījusi, un tagad es vēlos jums ierosināt um, vairākus kompromisus. Par ko mēs te runājam? Teksts eh, skar visu pirms degvielas kvalitāti, un uh, tad ir vēl viens teksts, 2009. gada teksts par uh, energoatjaunojamajiem resursiem un emisiju samazināšanu. Mēs uh, esam paredzējuši programmā apvārsnes 2020, ka 10% transporta sektorā, uh, jā, jāizmanto atjaunojamie energoresursi. Tātad atjaunojamiem energoresursiem līdz 2020. gadam jāveido 10% no kopēji izmantojamajām degvielām transporta sektorā. Mēs runājam par eh, biodegvielu, kas saržota no eļļas vai arī no bioetanola ar zināmu alkohola saturu. 2009. gadā parlaments ir paredzējis nedaudz grozīt eh, šo likumdošanu, iekļaujot tā saukto iluk faktoru. Tas ir eh, netiešas zemes izmantojuma izmaiņas. Eh, un komisijai līdz 2010. gadam bija jāsagatavo ziņojums ar precizējumiem par iluk mm, izmantošanu un iluk ietekmi. Uh, kā to gribēja parlaments. Tātad ilūk ietekme uz klimata pārmaiņām, eh, netiešas zemes izmantojuma izmaiņas bija jāiekļauj kopējos aprēķinos. Un šādā nolaukā esam skatījuši komisijas priekšlikumu ar mērķi eh, ierobežot noteikti augšējo robežu pirmās paudzes biodegvielai. Gribējām ieviest eh, Uh, iluka um, ieskaiti atspoguļot to ziņojumos un paredzēt uh, diva, otrās paudzes biodegvielas un šim degvielam uh, paredzēt arī multiplikatoru faktoru, lai panāktu 10% mērķi kuras ietvaros 5% būtu pirmās paudzes biodegvielas un vēl 5% otrās paudzes biodegvielas. Ēnu sanāksmes ietvaros mums jau notika karstas diskusijas un lūk ir tāpēc šis teksts. Un tajā ir aplūkoti vairāki aspekti. Pirmais. Akšai robeža un uh, apakšmērķi, kas ir jāņem vērā. Komisija šeit ierosina augšējo robežu 5% apjomā pirmās paudzes um, biodegvielam. Man šis risinājums nebija sakotnē priekšlikumā, bet es vēlos, lai mēs paturētu šo mērķi 5%, kaut arī zinu, ka kolēģi vēlas būt iet tālāk uh, par šiem 5% bet es vēlos, lai šeit mēs runātu par uh, augiem, uh, ko neizmanto pārtiekā, no kuriem tātad tiktu saražota biodegviela. Es uh, vēlos, lai mēs paturētu mērķi arī otras paudzes um, biodegvielam, iekļaujot nedaudzus grozējumus uh, salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Komisija šeit ierosina vai nu divkāršo, vai nu četrkāršo ieskaiti atkarībā no mm, biodegvielas veida. Īstenībā lielākoties četrkāršo ieskaitu un dažos gadījumos divkāršo. Es vēlos, lai mēs paturētu divkāršu ieskaitu visām biodegvielam, modernām biodegvielam, izņemot aļģes, uh, un gāzveida biodegvielas um, bioloģisko izcelsmi, ko izmanto mm, autotransportam. Un šim te paredzēja četrkāršo ieskaiti, jo šīs ir modernās biodegvielas, tām ir nākotne un uh, potenciāls, un iespējams uh, tās uh, netraucēs um, vidi un palīdzēs mazināt emisijas. Bet es vēlos, lai mēs izņemtu šeit uh, lietoto cepameļu un uh, dzīvnieku izcelsmes taukus, jo šie produkti jau atrodas tirgu. Un tieši runājot par uh, lietoto uh, cepameļu, uh, te ir piemērot, tie tiek krāpts arī pietiekam daudz tirgu. Un nav viegli pārbaudīt uh, situāciju, jo bieži uh, dzīv, augu izcelsmes uh, vēl neizlietotos, um, vēl neizlietoto eļļu uh, mums pasniedz kā lietoto cepameļu, un to nemaz nevar pārbaudīt. Bet tad mums ir arī uh, elektroenerģija, kas jāņem vērā. Es tagad runāju par 10%, tas, ka transporta sektoru un biodegvielas. Es vēlos, lai mums būtu apakšmērķis 5% apjomā tiecībā uz elektroenerģiju, kas nāktu no atjaunojamajiem energoresursiem. Mm, mēs izmantotu. Mm, mm, tiecīgi vide draudzīgus uh, automobiļus, un es domāju, ka mēs to varam izdarīt. Ja izmantosim šos 5% um, biodegvielai, 1,5% elektroenerģijai, uh, tad pāris procentus uh, um, cepameļai un uh, dzīvnieku izcelsmes taukiem, tad mēs nonāksim pie šiem 10%, kas ir mūsu mērķis. Ilūk, nākamais punkts. Uh, ir lūk jāskata divos līmeņos. Vispirms um, ziņošanas līmenī un uh, tā ilgtspējīguma līmenī. Par ziņošanu te es ierosinu, kā arī komisija, uh, to darīt uzreiz. Kāpēc? Pat jā, daži runā uh, un strīdās par iluku pastāv plašs konsens, ka ilūk pastāv. Un tagad jautājums ir par to, kā to aprēķināt. Bet par pašu faktu, ka lūk pastāv zemes izmantojuma netiešās izmaiņas, kas ir saistītas ar biodegvielu izmantošanu un kas ietekmē klimata situāciju, par to nav strīdu šeit mēs tieši balstāmies uz pēdējām zinātniskajām atziņām. Zinātne atzīst illuku, un mums tas jāņem vērā. Otrakārt, šis nav politisks grozījums, kā es teicu. Kopš 2009. gada mēs eh, tā balsojam, un eh, industrija to apzinās. Treškārt, mēs neesam vien paši pasaulē, Citas valstis jau ņem vērā ilūk. ASV to dara, federālā līmenī, Kalifornijā un arī Brazīlija to dara. Un gal galā um, nestabilitāte attiecībā uz aprēķiniem mums vienkārši jānonāk uh, līdz drošai sistēmai. Par to mums bija ļoti interesanta diskusija ar klases kundzi. Proti, kā pārbaudīt, eh, vai aprēķina ir pareiza. Tieši tāpēc es vēlos, lai mēs uzreiz sāktu piemērot ziņošanu, un es vēlos, lai div, līdz 2018. gadam uh, iluk saktu ņemt vērā. Un es ceru, ka pēc 2018. gada mums izdosies ļoti precīzi noteikt iluk um, faktoru. Attiecībā uz emisijām nākamais punkts. Es uh, ļoti uzmanīgi sekoju līdzi rūpniecības sektoram un nodarbinātības situācijai Eiropā. Un šis ir iemesls, kāpēc mums jāņem vērā esošās investīcijas, pat ja jāatzīst, ka lielākoties uh, investīcijas uh, biodegvielas apmaksā arī nodokļu maksātāji, ne tikai uh, ne tikai rūpniecība. Tā tad vēlos um, pārlūk, pārskatīt situāciju, izmantojot grandfathering uh, klauzulu, lai panāktu ilgtspējīgumu līdz 2020. gadam, kas ir diezgan dāsns piedāvājums, manuprāt. Es jums atgādinu pārtikas jautājumu eksperts eh, Anno eh, mums eh, paziņojis, ka mūsu pirmās paudzes biodegvielu politika ietekmēs pārtikas cenas, īpaši dienvidu valstīs. Līdz ar to mēs nevaram ilgtspējīgi mm, veicināt aktivitātes rūpniecības uh, sektorā, um, neveicot, nediferencējot starp pārtiku un barību. Galu galā mēs te runājam par vairāk par 50% izēvielu, um, īpaši rapsis, ko tik aktīvi izmanto Francijā un Vācijā. Un tieši tāpēc es vēlos, uh, lai 2000. Uh, astotā gada Grandfāzeren klauzula jāsāk piemērot ilūku uh, ilgtspējīgumam un um, jāpiemēro laika posmā no 2010. līdz 2020. gadam. Tagad es vēlos 3% uh, grandfāzeringa klauzula līdz 2020. gadam ar 2% etanolam 9% 2025. gada, 6% 2020. gada un um, 4% 2018. Turklāt es vēlos, uh, lai mēs nepena, nesodītu uh, tās valstis, kas nevarēs sasniegt 10% uh, mērķi, bet uh, ieviesīs elastīguma pasākumus, kas um, palīdzēs īstenot blakus mērķus šajā jomā. Es saprotu, ka tas ir tāds kompromiss. Iespējams, tas labi nepatiks nevienai pusē, bet Tas ir zelta vidusceļš, un uh, iespējams, ka šādi mēs varēsim uh, panākt uh, pietiekami daudzas balsis. Lielas paldies Lepāžas kundzei. Šie ievadvārdi bija patiešām gari, bet ir jāatcerās, ka šis temats ir sarežģīts, un parlamentam tagad tas ir jāatrisina. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Vispirms es vēlētos izteikties pati, jo darbojos kā tautspartijas grupas um, ēnu referente. Uh, Tiešām ir ļoti daudz grozījumu iesniegts, un šajā ļoti košajā puķu pušķī, kas iet pavisam visos virzienos, ir grūti atrast vienojošo elementu. Taču visi grozījumi pierāda, ka mums ir jādiskutē, un liels paldies Lapāžas kundzei, ka viņa ir gatava diskusijām un ka mēs varēsim ar viņu diskutēt arī rīt un noteikti arī um, citas dienas. Es vēlētos bez eh, liekas, mm, liek, liekiem vārdiem uzreiz eh, sākt runāt par svarīgākajiem punktiem. Pirmām kārtām šie iluka faktoru aprēķināšana pēc IPRI metodes. Galu galā zemes eh, izmantojuma izmaiņas nav nekāda precīza, eksakta zinātne. Šeit komitejā esam bieži par to runājuši, šo fenomenu nevar precīzi noteikt, mēs visi zinām, ka kaut kas tāds pastāv, bet neko mēs nevaram precīzi izmērīt. Un visi šie modeļi un arī šis IPRI pētījums, kas mēģina kaut ko aprēķināt, jau parāda dažādus trūkumus, parāda, ka rezultāti var būt atšķirīgi. Līdz ar to neskaidrību ir ļoti daudz, daudz kas balstās uz pieņemumiem, pieņēmumiem. Tieši tāpēc mums par to vajadzētu diskutēt un varbūt vajadzētu paskatīties uz šo tematu arī no citas puses pētījumi un aprēķināšanas modeļi ir tikai un vienīgi teorija, un tieši tāpēc es neuzskatu, ka tā ir atbildīga politika. Lepāžas kundze, uh, Eh, ja jūs sakāt, ka mums tas viss ir jāatliek līdz 2018. gadam, tad eh, mums vienmēr būs jāņem vērā īpri pētījums kā pamats, un man ar to nepietiek, un arī komisija ar to nepietika. Tieši tāpēc, ja mēs uz to balstīsimies un mēģināsim visu aprēķināt arī uz vēlākiem datumiem, tad mums eh, vajadzēs to visu sākt no jauna. Esmu mēģinājusi to visu atspoguļot savos grozījumos uzliktos papīra, un es vēlētos, lai mēs balstāmies uz jauniem aprēķiniem, mums vajadzētu paskatīties uz pašreizējiem jau pastāvošajiem, uh, jau pastāvošajiem zemes izmantojuma izmaiņām. Atšķirībā no īprī modeļa tas nebalstās uz prognozēm, bet gan uz reāliem jau esošiem datiem. Mums ir jāņem vērā arī pašreiz eksistējošās tehniskās iespējas, mm aprēķināt eh, zemes izmantojuma izmaiņas. Ir, protams, vajadzīgi dažādi dati, eh, biodegvielas izmantojums, eh, lauksaimniecības produkcija, un šie dati mums ir pieejami. Balstoties uz šo koncepciju, ko es esmu ieteikusi, katru gadu balstosies uz konkrētā gada rezultātiem tiek veikti jauni aprēķini. Uh, Saskaņā ar IPRI pētījumu mēs balstīsimies uz nemaināmu teoriju, ko nevarēs vairs grozīt pēc tās pieņemšanas. Tas būs ļoti fiksēti, un tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt par to, ka uh, ir jāparedz lielāks elastīkums, ir jāparedz iespēja izdarīt grozījumus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka balstoties uz maniem aprēķiniem, mēs varēsim to darīt. Uh, Mums ir, protams, jāvēršas pret eh, zemes izmantojuma izmaiņām. Mums ir jāvēršās arī pret eroziju, mums ir jādomā arī par mitrājiem, tie bieži vien tiek pieminēti. To mums noteikti vajadzētu kavēt. Es uzskatu, ka arī šeit mums vajadzētu paskatīties uz galvenajiem cēloņiem. Jūs noteikti jau zināt, ka biodegviela, kas nāk no zemēm, kas neievēro uh, konkrētus vides aizsardzības kritērijus, nedrīkstētu tikt ievesta Eiropā, un tieši tāpēc mēs nedrīkstētu to ieskaitīt mūsu mērķos. Daudzi kolēģi, tāpat kā es, pieprasa minimālo mērķi 2% modernajai biodegvielai. Uzskatu, ka tas ir mm, saprātīgs stimuls investīcijām. Katrā ziņā tas ir daudz saprātīgāk nekā mm, četreiz aprēķināt vai divreiz aprēķināt, tas noteikti novedīs pie tirgus kropļojumiem. Mums ir jāsamazina minimālais mērķis transporta sektorā šie 10%. Mums ir, protams, jāuzdod arī sev jautājums, vai mēs sasniegsim mūsu mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām transporta sektorā. Ja ir runa uz mērķi noteikšanu otrās paudzes degvielai, tad arī šeit vajadzētu paredzēt eh, stimulus. Un arī šeit vajadzētu domāt par tehniku. Ne viss mums ir pieejams un ne viss eh, ir jau atrodams eh, rokas sniedzienā attālumā. Es domāju, ka mēs nedrīkstētu aizmirst arī par lietotām lietām. Atcerēsimies, ka uh, Daudz ko var ļoti vienkārši ievest Eiropas Savienībā. Ļoti daudzi saka, ka šīs vielas jau tiek eh, izmantotas. Mm, daudzos gadījumos šeit nav runa par atkritumiem, šeit ir runa par ražošanas blakus produktiem. Un mūsu mērķis, protams, eh, saskaņā ar atkritumu pamatdirektīvu ir samazināt atkritumu apjomu. Mēs nevēlamies, lai atkritumu būtu vēl vairāk. Uh, Nu, noslēgumā es vēlētos teikt, ka mums ir vajadzīga kombinācija, kurā būtu jāiekļauj šie trīs apsvērumi. Tas arī būtu šis atslēgas vārds no vienas puses ierobežošanas mērķi, un otrais iluka jauns aprēķins, un uh, nākamais divreizēji un trīsreizēji aprēķini. Ja ir runa par Eiropā izmantoto biodegvielu, tad mums ir jāuzsver, ka tā ir jābūt kvalitatīvai un ir jāsamazina arī netiešas zemes izmantojuma izmaiņas. Ir ļoti būtiski arī, lai Eiropā netiktu kropļota atjaunīgo enerģijas avotu izmantošana. Man galvenais mērķis ir izmantot pašiem savus produktus. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs esam pilnīgi atkarīgi no trešajām valstīm. Mūsu pašu ražošana nozīmētu to, ka mēs neesam atkarīgi no piegādēm no trešajām valstīm. Uh, Tas būtu viss no manas puses, un es vēlētos eh, visiem kolēģiem teikt, ka mums ir jādiskutē, mums ir jāsadarbojas, lai mēs varētu visi šie plašo grozījumu iesniedzēji vienoties. Tagad došu vārdu sociāldemokrātu ēnu referentam Kritonam Arseniskungam. Paldies! Uzskatu, ka jebkurai pozīcijai šajā likumdošanā ir jābalstās uz trīs principiem. Viens princips ir neizmantot eh, valsts tiešās vai netiešās subsīdijas, kuru mērķis ir cīnīties pret eh, klimata pārmaiņām, tādai politikai un eh, tādiem ražojumiem, kas nenoved pie ietaupījumiem, bet rada mm, sliktas sekas klimatam un proti siltumnīca efekta gāzu izmešus. Tas būtu pamatprincips. Otrs princips jāatrisina arī ļoti dramatiskais blakus efekts, kāds ir šai politikai. Tas ir radījis ļoti daudz lauksēmniecības un radījis arī ļoti lielu nabadzību tādās mm, pasaules vietās, kur situācija jau pirms tam nebija pārāk laba. Nākamais mums ir jārespektē un jāaizsargā tās investīcijas, kas jau ir izdarītas. Attiecībā uz pirmo mums būtu jānošķir sliktā un labā biodegviela. Vajadzētu skaidri norādīt, ka šie desmit miljardi eiro, kas tiek ieguldīti ikgadējās subsīdijās, gan tiešās, gan netiešās biodegvielā, lai tas nenovestu pie vairāk siltumnīca efekta gāzu izmešiem. Ir jāpaskatās arī uz ielūku faktoriem, uz netiešās zemes izmantojuma izmaiņu faktoriem. Ir jāskatās, lai bija degviela, kas tiek ražota no konkrētas labības, tiktu nodalīta labajā un sliktajā biodegvielā. Ja valsts finansējums ir paredzēts klimata pārmaiņām, tad tam ir jārada ietaupījumi, nevis izmeši. Runājot par lauksēmniecību, kā jau Lepāžas kundze teica, pārtikas un lauksēmniecības organizācijas sūtnis – runājot par tiesībām uz pārtiku, pavisam nesen izteicās parlamentā, un viņš uh, minēja, ka ANO organizācijas ir vairākas reizes norādījušas, ka šī politika Eiropas Savienībā ir novedusi pie uh, tiešas ietekmes uz pārtikas cenām, proti pārtikas cenas ir ievērojami pieaugušas šīs politikas dēļ. Mums uh, vajadzētu pielikt punktu šim procesam nedrīkst turpināt veicināt lauksaimniecību pasaulē. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas robežvērtības, mums ir jāuzliek griesti 5% apmērā. Tas mums ļaus arī aizsargāt investīcijas. Mēs zinām, ka tagad jau ieguldītās investīcijas attiecībās biodegvielu tiks apstādinātas 4,8% apmērā, tātad 5% palīdzēs gan lauksaimniekiem, gan arī ļaus vērsties pret zinām biodegvielu ietekmi uz klimata izmaiņām. Tajā pašā laikā esmu ieteicis 2,5% elektrovilcieniem Lepāžas kundzes priekšlikums attiecībā uz elektrību ir ļoti interesants, mums noteikti vajadzēs to detalizēt apspriest. Noslēgumā otrās paudzes biodegviela ir jāražo izmantojot tikai uh, pārpalikumus, un tas uh, ļoti skaidri attiecas tieši uz otrās paudzes degvielu. Mums vajadzētu novērst to, ka otrās paudzes degviela uh, rada tādu pašu ietekmi kā iepriekšējā biodegviela, tātad šeit ir jāizmanto tikai pārpalikumi. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Chairman. And um, first of all, Paldies, priekšādātāji! Paldies eh, referentē Lepāžas kundzei par to, ka viņa strādā pie šī tik smagā jautājuma. Mm, Septiņas komiteja šeit parlamentā gatavo savus atzinumus un ziņojumus. Nu, skatīsimies, kas mums iznāks, vai mēs varēsim sagatavot šādu kopēju nostāju. Mēs jau redzam, eh, kāda situācija ir pie citiem balsojumiem. Noteikti, ka šis fails būs tikpat sarežģīts. Rīt būs balsojums ītre komitejā, un, nu, skatoties uz to, kas notiek ītre komitejā, tad tas man rada arvien vairāk bāžu. Daudzi kolēģi uzklausa zinātniekus, kā jau Kritons teica, mm, viņš pieminēja Olivieru Deshoti, mēs visi redzam šo problēmu, mēs redzam, ka kaut kas ir jāmaina, bet, nu, tagad mēs to nedarīsim, mēs tikai turpinam iet uz priekšu. Uzskatu, ka šādā veidā mēs eh, zaudēsim ticamību kā parlaments. Mums ir jādara kaut kas attiecībā uz biodegvielu. Eiropas parlaments lūdza komisiju uh, darīt kaut ko attiecībā uz netiešām zemes izmantojuma izmaiņām. Bija jādod arī rekomendācijas padomē, un tieši tāpēc mēs sagatavojām kompromisa formulējumu, kur mēs aicinam komisiju uh, gatavot analīzi un nāk klajā ar priekšlikumu, uh, lai kaut ko mainītu, un tas izklausās pēc tādas smalkas politikas. Komisija ir savu izdarījusi, tā ir sagatavojusi ziņojumu, un tā arī kaut ko iesaka. Bet šeit mēs redzam gandrīz tādas pašas diskusijas kā parlamentā un arī arī padomē. Protams, arī komisijā bija tādas pašas diskusijas, un tieši tāpēc mums ir šis diezgan neskaidrais komisijas priekšlikums, kas uzliek ierobežojumu pirmās paudzes biodegvielai un sāk ziņot par netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, taču neko skaidru šajā jautājumā nedara. Tas ir diezgan neskaidri. Ja mēs visi piekrītam, ka netieša zemes izmantojuma izmaiņas ir reāla problēma un līdz šim neesmu dzirdējis, ka kāds zinātnieks teiktu, ka tā nav problēma, tad mums tad kaut kas tādā gadījumā ir jādara. Bet ja mēs neko nedarīsim attiecībā uz iluku, tad mēs eh, izvēlēsimies tādu faktoru, kas ir nulle. Tad jebkurā gadījumā mēs izvēlāmies kaut kādu faktoru. Uzskatu, ka eh, pašlaik mēs ņemam vērā tieši šo nulles faktoru attiecībā uz iluku, un, manuprāt, tas nav pareizi, ņemot vērā visus šos zinātnieku signālus, ko mēs dzirdam. Daudzi saka, ka mēs šeit eh, grozām noteikumus. Es vēlētos teikt, ka diskusijas par netiešām zemes izmantojuma izmaiņām uh, risinās jau 5, 6, 7 gadus. Tas nozīmē, ka investori, kas investēja pirmās paudzes biodegvielā, ļoti labi zināja, ka šīs diskusijas būs, ka pirmās paudzes biodegviela saistās ar problēmām un ka pastāv ļoti liela iespēja, ka Eiropas Savienība kaut ko darīs šajā sakarā. Nu tad tika minēts arī, ka uh, tas ir tāds kā vispārējais ievads un par ko tad mēs īsti pieņemsim lēmumu. Uzskatu, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, ko darīt ar pašreizējo bi biodegvielu, tā sacīt par pirmo, pirmās paudzes biodegvielu. Komisija iesaka 5% griestus, es zinu, ka rīt itre komitejā būs kompromis priekšlikums par 6,5% ierobežojumu, tas ir, nu, saglabāt pašreizējo modeli, pašreizējo uzņēmējdarbības modeli. Uh, Envi šķiet vēlas saglabāt 5% modeli, 5% ierobežojumu, bet mums ir jāapzinās, ka ne, nepietiek tikai ar griestu apspriešanu. Mums ir jāsaprot arī, kā šie griesti tiek definēti, kas tur tiek iekļauts. Mums ir jānošķir bio degviela, kas balstās uz zemes izmantošanu, un biodegviela, kuras ražošanā nav vajadzīga zeme. Ja tiek izmantota zeme, Go... Ja zemi var izmantot arī tad, ja tā nav īpaši produktīva, tad, protams, ja pastāv izvēle, tad lauksemnieks izmantos uh, produktīvāk uz zemi, jo šie augi, ko izmanto biodegvielas ražošanai, labāk augs arī produktīvākā zemē, nevis neproduktīvā zemē. Tāpēc mums, protams, ir jāatcerās par netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, un mēs eh, nedrīkstam šeit domāt tikai par to, ka eh, pārtikai vairs nepietiks vietas. Tāpat arī mums ir jādomā par definīciju, Uh, uzskatu, ka modernā biodegviela ir tāda, kas runā par mērķiem. Ir jānodrošina, lai šī biodegviela sasniegtu savus mērķus. Ir jādod skaidrs signāls tirgiem, ka Eiropas Savienība vēlas nopietni spriest par biodegvielu. Tāda biodegviela, kas uh, nav balstīta uz zemes izmantošanu, tātad uh, visi augi, kas var tikt attiecināta uz otrās paudzes biodegvielu arī šeit būtu jāiekļauj. Tāpat mums ir arī jādomā, ko mēs darīsim pēc 2020. gada. Komisija neko nav minējusi, tā nav nekādu priekšlikumu attiecībā uz laiku pēc 2020. gada. Rūpniecības komitejā es redzu, ka tiek pagarināts mērķis attiecībā uz modernajām biodegvielām arī pēc 2020. gada. Lepāžas kundze ļoti viedi iesaka attiecināt šo periodu uz pārtikas nekaitīguma, uz pārtikas kvalitātes direktīvu. Tad mums ir jāskatās, kas notiks pēc 2020. gada. Vai nu tad mēs to paredzēsim degvielas kvalitātes direktīvā, vai arī mēs šeit noteiksim mērķus attiecībā uz atjaunīgajiem energoavotiem. Pirmais eh, norāda, ko mēs vēlamies panākt, tad mazāk oglekļa izmešu. Un tehnoloģijas mērķis eh, vispār nav elastīgs, tātad ir jādomā par apmēriem, kas ir jāsasniedz, neskatoties uz to, vai būs pārtikas krīze vai nē. Vienkārši ir jānodrošina vajadzīgi apmēri. Šiem mērķi ir neelastīgi, ja mēs vēlamies uzstāt uz transporta atjaunīgajiem mērķiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka pēc 2020. gada mums vajadzētu turpināt ar uh, degvielas uh, kvalitātes direktīvu, nevis domāt par transporta sektoru. Protams, uh, Mēs vēlamies būt arī ambiciozāki nekā referente. Pēdējais par iluku. Es eh, domāju, ka zinātnieki ir nonākuši pie skaidrības. Ielūk faktors ir jāņem vērā, jo, ja mēs gaidīsim vēl piecus gadus, gaidu, ka tāda eh, investori teiks ko citu, tad eh, ir skaidrs, ka šie investori būs pastāvēs vienmēr, un mums ir kaut kas jāmaina jau tagad. Esam saņēmuši pietiekami daudz svarīgu signālu, ka bez tā nevarēs iztikt. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Sabīnai Vaisai, jo EKR un citu grupu ēnu referenti nav klāt. Paldies, paldies arī Lepāžas kundzei. Debatēs par abām direktīvām ir ļoti liels izaicinājums, jo uh, inovatīvais risinājums attiecībā uz pašreizējiem atjaunīgās enerģijas mērķiem, uz enerģijas taupīšanu un biodegvielas eh, no augu ražošanu līdz šim nav bijuši saistoši. Īlūk direktīva daļai tiek apšaubīta, jo tās metodika nav piemērota, bieži vien ir apšaubāma un tā nesasniedz vajadzīgos mērķus. Uh, Manai politiskajai grupai ir svarīgi, lai Eiropas parlaments eh, uzņemtos politisko atbildību par to, ka uh, lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek izmantota pārtikas produktu ražošanai. Ir jāatcerās, ka bieži vien uh, tieši mazi zemnieki jaunatīstības zemēs uh, ir tie, kas uh, saražo visvairāk pārtikas. Protams, uh, daļējs mērķis ir noteikti arī otrās paudzes un pirmās paudzes biodegvielas īpatsvāru. Mums ir jābūt eh, realistiem. Transporta komitejā, kur es gatavoju atzinumu par šo tematu, esmu mēģinājusi panākt eh, tādu pašu mērķi. Šeit bija runa par pretrunīgām diskusijām, kur visas politiskās grupas runāja par augšējo eh, robežu līniju. Mēs uh, Trend kompromisā noteicām 6,5% attiecībā uz transportu un 3% attiecībā uz biodegvielu, otrās paudzes biodegvielu. Mēs esam vienisprātis ar eh, Pīdas komitejā panākto kompromisu. 7.d apakšpunktā ir jāņem vērā visi ILOK kritēriji Komisija līdz 2016. gadām būs nodrošinājusi visus vajadzīgos datus, un mēs vēlamies saglabāt uh, pašreizējo situāciju, līdz tiks pieņemti jauni tiesību akti. Mēs piekrītam arī uh, transporta komitejai attiecībā uz multiplikatoriem. Tika ņemts vērā arī kādas eh, aprēķināšanas metodes tiks piemērotas. Ja ir runa par citu atjaunīgo enerģijas avotu un citu transporta līdzekļu izmantošanu, arī tas tika ņemts vērā. Jautājumi, kas vēl nav atrisināti, ir tas, kas īsti ir atkritumi un kas ir pārpalikušās vielas. Pirmajā punktā minētās biodegvielas uh, ne, netiek ražots no atkritumiem saskaņā 2008. gada direktīvu. Un te ir runa par pārstrādi un par to, ka šeit ir jāievēro arī pārstrādes mērķi. Mēs eh, vēlamies palīdzēt arī eh, vietējiem iedzīvotājiem, jaunatīstības valstīm, valstīs un vēlamies arī nodrošināt pilnīgu caurzmību. Eiropas Savienībai vajadzētu uh, vērsties pret netiešām zemes izmantojuma izmaiņām. Esam pārliecināti, ka nākamajā ēnu referentu sanāksmē mums izdosies panākt reāls kompromisus, un vides komiteja varēs prezentēt plenārsēdē ambiciozāku un visiem pieņemamāku tekstu. Paldies Vilsas kundzei līdz ar to ēnu referenti visi ir izteikušies un došu vārdu Alejo Vidalam Kvadrasam. Viņš gatavoja ziņojumu ITRE komitejā, un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, lai viņš paustu savu viedokli arī mūsu komitejā. Much, uh... Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, prieks būt šeit vidas komitejā un ziņot par mūsu darbu Rūpniecības komitejā par šo interesantu dosieru. Es vēlreiz pasakos Korinai Lepāžai par sadarbību. Sekretariātam, vides eh, komitejas sekretariātam par sadarbību. Kā jūs zināt, Rūpniecības komitejā mm, tiks nobalsots rīt, un mēs eh, daudz darbu esam deleģējuši, lai um, vienotos, lai kompromisu atbalstītu mūsu deputātu vairākums. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes ēnu referentiem. Aptuveni 8 līdz 10 stundām tika diskutēts, un gal galā ir tapis konsens par izšķirošo jautājumu, un cerams, krīt mums būs pietiekams atbalsts. Runājot par ilgu faktoriem vairākums, e, ne visi, bet vairākums piekrīt, ka lūk faktori netiks e, ņemti vērā aprēķinot emisijas un attiecīgi e, nebūs nepieciešams ziņot par to. Ne, tomēr mēs rekomendēsim komisijai strādāt tālāk pie modeļiem uzkrāt zināšanas. Pagadām vienkārši zināšanas ir pārāk fragmentētas un nes, ne, apkopotas, bet tad, kad būs vairāk šo zināšanu uzkarāts, tad uh, komisijai tiks uzlikts pienākums ziņot, runājot par augšēju robežu un tradicionālām biodegvielām. Mūsu pozīcija ir, mums varētu nedaudz uh, zemāk skatīt, tad 3% aptuveni, nevis 5%. Tad uh, mums bija priekšlikums vispār mm, neierosināt augšējo robežu, mm, bet tad galu galā mums izveidojas vairākums, uh, kas atbalsta 6,5% par modernām biodegvielām vēlamies specifiskus uh, apakšmērķus 2,5% uh, apmērā līdz 2020. gadam. Par uh, šo daudzkāršo ieskaiti labāk to nedarīt, jo šādi apdraudēsim 10% mērķi. Un tas ir praktiski um, mūsu pašu krāpšana, un tas nav produktīvi. Nākamais um, vēlamies pasākumus, lai veicinātu etanola ražošanu. 7,5% atjaunīgo biodegvielu mērķis mm, attiecībā uz uh, izmantojamo degvielu, uh, kas uh, ir diezgan ambiciozs mērķis kopējiem enerģijas miksam. Uh, Lūk, um, tāda ir mūsu nostāja, kas ir izkristalizējusies. Uh, N referentiem komiteja, protams, uh, ir daudz lielāka par mūsu N referentu pulciņu, tā kā redzēsim, kas notiks rīt, bet principā mums ir laba cerība, ka izveidosies vairākums rīt un uh, mūs atbalstīs pie tiem punktiem, ko tikko minēju. Tas bija milzīgs darbs konsolidēt mūsu nostāju pie šiem jautājumiem. Sākumā domstarpības bija ļoti uh, lielas. Līdz ar to mūsu apņemšanās vienoties uh, arī bija milzīga, un mēs to esam panākuši. Paldies! Paldies! Uh, uh, Vidal Kvadras kungam un nu, novēlu veiksmē balsojot rīt. Nākamais uh, komentārs mums ir četri runātāji pietiekušies. Džo Leinens izteiksies pirmais. Vorsitzende, um... Paldies, priekšsādātājs kundze. Man šķiet, ka Lepāžas kundze tiešām ir paveikusi lielu darbu pie šī ziņojumu, un kad viņi ķerās pie kāda darba, tad viņi tiešām savu darbu veic pamatīgi un dziļi. Un tas, strādājot ar šādu sarežģītu tēmu, arī tiešām ir nepieciešams. Un paralēli mums pulcēs arī AKP, un tur ir arī pārstāvi no Āfrikas, un no Āfrikas puses uh, ļoti uzmanīgi tiek sekots līdzi, ko mēs darām, kā mēs strādājam pie šīs tēmas. Un arī citos kontinentos šī informācija ir svarīga. Runājot par mērķiem, mums tiešām jābūt eh, vienas prātas par to, ka nav jēgas atbalstīt šādu veidu aktivitātes tikai ar nodokļu naudu. Un tas, tam būs maz ietekme uz vidas aizsardzību. Nevar būt tā, ka mēs izdodam desmit miljārdus ekonomiskām darbībām, kuras mūs patiesībā aizskavē apturēt klimata izmaiņas, un līdz ar to šī tēma tiešām ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat es uzskatu, ka mēs bijām agrāk pārāk eiforiski. Mēs uzstādījām pārlieku augstus mērķus, un tagad tiešām vajag šos eh, noteikt griestus. Mums ir jānosaka ierobežojumi drīzāk uz leju nekā uz augšu. Man ir bāžas, un tāpēc es arī pieteicos. Mums ne, mēs nedrīkstam atkārtot kļūdas. Mums ir um, Eiropa la, lauksaimnieku Eiropas vienošanās, tādu lauksaimnieku, kuri ražo biodegvielu pašpatēriņam. Un Durbans konferencē mūsu delegācijas priekšsēdētājs arī iesaistījās un Dierikungs, kurš ir traktoru firmas pārstāvs, pat prezentēja traktoru, kurš darbojas ar augu degvielu Līdz ar to gribēju parādīt, ka biodegviela ir izmantojama pašpatēriņam savā, savā uh, ciemā, savā fermā. Un es domāju, ka šāda veida pieeja mums tagad nevajadzētu aizskavēt, patiesībā mums vajadzētu to veicināt. Tā ir produkcija, kas ir maza mēroga produkcija un kurai nav nu, liela ietekme uz, lau, uz pārtikas produktu cenām. To es gribēju uzsvērt. Mums eh, jāpaturprātā, ka zināmi eļas augi eh, ir arī eh, olbaltumvielu, satura olbaltumvielas, un tas svarīgi dzīvnieku uzturam. Tad šīs olbaltumvielas izmantojams dzīvnieku uzturā, bet eļļu savukārt izmantojam degvielai. Un šis, mēs nedrīkstam nekādā ziņā likvidēt šādu reģionālu um, augēļas ražošanu, kur pēdējos gados ir um, veicināta. Es arī saskatu problēmu ar šo uh, daudzkārtējo aprēķinu, jo man, jo tad varētu būt tā, ka atkritumi kļūst vērtīgāk nekā satura vielas. Mē, tad es, te mēs varētu runāt par salmiem un graudiem. Mums tad būtu jālūkojas, kā tiek, eh, kur tiek savākti salmi. Tātad līdz ar to mēs ražojam mākslīgi eh, atkritumus, lai mēs saņemtu šo Eh, daudzkāršo efektu un līdz ar to iegūt papildus līdzekļus. Mums tiešām vajadzētu eh, uzmanīgi raudzīties, lai mēs neradam tādus viltus stimulus. Otrās paudzes degviela, ja tā tiek ražota mākslīgi, tad mēs varam tādā veidā sasniegt rezultātu, kur mēs patiesībā nemaz negrib. Šeit ir simtiem grozījumu, es ceru, ka mēs varēsim rast saprātīgu risinājumu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Pagenu. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, es arī vēlos apsveikt visu pirms referents kundze, kas ir daudz pastrādājusi pie šī teksta, ir sarežģīts um, politiskā ziņa un um, arī saturiski. Uh, tiešām, uh, kā var nediferencēt starp to. Um, Mm, ar ko mēs braucam un to, un ko mēs ēdam. Un tieši tāpēc uh, komisijas dokumentu pārskatīšana uh, ir tiešām ļoti relevanta. Esmu ēnu referents transporta komitejā, vakar tika pieņemts mūsu atzinums, un es uzskatu, uh, ka ļoti svarīga mums ir nodarbinātība un investīcijas šajā sektorā, un tāpēc vēlamies 5% pirmās paudzes biodegvielam. Uh, tas ļaus sasniegt alternatīvo energoresursu mērķi. Turklāt transporta komitejā tika izstrādāti daudzi kompromisi. Uh, un pirmās paudzes biodegvielas eh, esam ierobežojuši uz 6,5%. Eh, ja mēs ietu un meklētu mazāku skaitli, mums tas neizdotos tieši šīs augšējas robežas dēļ. Jums tas ir jāsaprot, ja vēlamies augšēju robežu biodegvielām Eiropā. Paralēli tam transporta komiteja vēlas apakšmērķi 3% apjoma otrās paudzes biodegvielam. Uh, lai um, veicinātu šo biodegvielu izmantošanu līdz 2020. gadam. Uh, tagad ņemot vērā iepriekšējo likumdošanu, esam paradoxālā situācijā. Uh, biodegvielu ražotāji tagad uh, konkurē ar pārtikas un barības ražotājiem. Uh, Mēs redzam, kas notiek, tiek izcirsti meži, un tas uh, notiek šīs likumdošanas dēļ. Es aicinu kolēģus balsot par tekstu, uh, kas apkaro šo problēmu un uh, vēlas pasargāt uzņēmumus un darba vietas, kas attiecīgos sektoros pastāv Eiropā. Lielas paldies! Krustētas kundze! Euh, merci beaucoup. Alors, es euh, paldies. Ņemot vērā ka daudz jau izskanēja par šo tekstu. Man ir tikai divas lietas piebilstamas. Vispirms, es vēlētos, lai šajā ziņojumā Lepāžas kundze paredzētu izpēti attiecībā uz biodīzeli. Es atgādinu, lielākoties uh, auto industrija rūpniet uh, Eiropā izmanto biodīzeli. Un uh, ļoti svarīgi ir varēt uh, attīstīt šo kapacitāti biodīzeliem, lai ņemtu vērā tā izmantošanu ekomobiļos un um, um, lai nē, pakļaut riskam mūsu pilsoņus. Otrakārt, es vēlos, lai vairāk tiktu ņemt vērā avoti, kas nekonkurē ar pārtikas ražošanu. Par to daudz tika runāts aļģes vai arī uh, lignocelulozes materiāli no meža saimniecības sektora, kas pagaidām netiek ņemt vērā, bet tas ir ļoti labs avots, izplatīts avots dalību valstīs. Maniem franču kolēģiem ir līdzīgi grozījumi. Mēs runājam par sektoru, kas sāk tikai attīstīties šobrīd bet ir svarīgi uh, padomāt par šī sektora potenciālu un veicināt uh, pētniecību šajā virzienā. Es apsveicu Lepāžas kundzi un pasakos viņai par veikto darbu, bet būtu labi, ja otrās paudzes bio uh, degvielas tiktu vairāk piesaistītas atkritumiem un biomasas izmantošanai. Tas man bija ļoti svarīgi. Paldies! Ähm, paldies! Nākošais runātājs - Kukovičs kundze. Un pēc tam Šloterkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies um, referentei un ainu referentiem. Šis jautājums tiešām ir interesants. No daudziem skatu punktiem. Vispirms mums tiešām nepieciešams vairāk neatkarības Eiropas Savienībā, runājot par dažādiem energoavotiem. Mums ir Un šis jautājums mums uh, parādās un atgriežas diezgan bieži. Runājot par biodegvielām, kas ir piesaistīti tas e, zemes izmantojumam. Mēs nevaram tās izņemt divu iemeslu dēļ. Vispirms e, lauksamnieki, kas e, tās izmanto un kas nevar mainīt savu saimniecību struktūru vienā naktī. Viņiem vajadzētu vairāk izmantot zemi, kas nav aram zeme. Uh, Šeit daudzas iespējas, piemēram, Slovenijā mums ir uh, tūkstošiem hektāru, uh, kur uh, um, zeme, kas ir pieejama, nav aramzeme, bet tāpat laikā ir auglīga zeme, ko varētu izmantot. Tā kā es šeit saskatu daudzas iespējas lauksamniekiem un arī rūpniecībai. Tagad viņam ir vislabākās tehnoloģijas Eh, protams, eh, eh, nav pietiekami daudz darba vietu šajā sektorā, bet mums ir virca, piemēram, kas arī varētu būt enerģijas avots. Un tieši šai jomā mēs varētu piesaistīt atkritumus, kas mums ir uh, rūpniecībai un rūpniecību jauniem energovotiem un biodegvielam. Tātad mums ir daudz iespēju. Iespējams, uh, tās ir atšķirīgas, no iepriekšējiem uzskatiem attiecībā uz zemes izmantojumu, mm, attiecībā uz um, um minerālvielām, mm, bet tāpat laikā uh, nevar neatzīt, ka tas ir avots mums visiem. Paldies, Šluterkungs. At vi ser, at vi... Paldies. Jā, ja tiešām mēs šobrīd esam atkarīgi no fosilā kurināmā lauksaimniecībām. Un um, daudzi lauksaimniecībā izmantojami lauki tiek izmantoti um, pārtika, un tā tam būtu jāpaliek. Uh, nevis eh, pāriet uz eh, biodegvielas ražošanu šajos laukos, un tas pats skar arī mežus. Referenti ļoti labi izskaidroja, cik svarīgi uh, mums ir meži. Ne tikai koki par sevi ir svarīgi, piemēram, mēs varam lasīt ogas, mēs varam uh, izmantot mežus agroturismam, uh, var aiziet pārgājienā, uh, uz mežu, un tas ir ļoti svarīgi. Nevajadzētu aizmirst par šīm vērtībām. Manas akadēmiskās karjeras ietvaros es pats daudz esmu skatījis biodegvielu ražošanu no atkritumiem. Šeit pastāv vienkāršas tehnoloģijas, ko var izmantot attīstības valstīs. Šeit tiešām slēpjas paten, potenciāls, ja uh, paņemsim atkritumus lauksāmnieciskos, no tiem var saražot metānu. Un tad biodegvielai palielinās enerģijas saturs, un tad nemaz nav nepieciešams tik daudz lauksāmniecības atkritumu. Jūs par lētāku naudu uh, saņemat vairāk enerģijas. Tā tad eh, atkritumi jāpaturprātā. Bet mēs vēl nevaram visas problēmas atrisināt. Un es nevēlos arī paredzēt obligātus mērķus biodegvielai. Tomēr svarīgi ir paskatīties, kā biodegvielu izmantošana ietekmēs eh, zemes izmantojumu. Tā kā atkritumu izmantošana ir milzīgs potenciāls. Šķiet, referentē šeit ir interesanta pieeja, un esmu pārliecināts, ka varēsim sadarboties. Paldies. Merkīs kundze tagad pieteicās. Vēl, voorzitter. Um, ehm, jā, biobrauc. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Biodegviela varbūt iespēja pret, uh, iespēja salīdzinājumā ar citiem, citām degvielām, bet mums jāpatur prātā, ka tā ir iespēja, ka tai nevajadzētu kļūt par problēmas daļu. Tāpēc ir labi, ka e, minētie faktori un e, maksimālā robeža tiek noteikti. Līdz ar to mums būs ievērums ietaupījums, un šis ietaupījums ir ārkārtīgi uh, ievērojams tas attiecās uz otrās paudzes degvielu. Es nedomāju, ka dubultaprēķins ir eh, noderīgs. Ja mēs sasniedzam 10% ar šādu dubultaprēķinu, tad tas ir labāk. Ja mēs atsakāmies no mūsu apsēstības sasniekot kādus apaļus skaitļus, ja mēs nosakam kaut kāds reāls mērķis, es pat ieteicu 3%. Un nedrīkst aizmirst arī to, ka biodegviela nav vienīgā ilgtspējīgā degviela, mums vajadzētu paturēt prātā arī citas degvielas veidus, piemēram, braukšanu ar elektromobīļiem. Nu, protams, tikai ja šī elektrība tiek ražota ilgtspējīgi. Protams, mums jāpaturprāt arī sociālajie kritēriji. Pirms desmit gadiem mēs domājam, ka biodegvielai ir tikai priekšrocības, piemēram, Etiopijā, Tanzānijā un citur. Bet tagad mēs zinām, ka pastāv liels problēmas ka nedrīkstētu apdraudēt komunālās eh, lauksaimniecības. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti nepieciešams sasniegt ilgspējīgu kompromisu. Tagad es došu vēl pēdējiem runātājiem vārdu, un pēc tam uh, slēgšu runātājs sārakstu. Pēc tam vārds būs komisijai. Lūdzu. Es nevēlos atgriezties pie tā, kas jau izskanēja. Es uh, piekrītu kolēģiem, nu, apsveicu Korinu Lepāžu. Es redzu, cik daudz viņa ir strādājusi pie šī dosie. Es redzu, cik šis teksts ir visaptverošs un sarežģīts. Par 10% mērķi Korina mēs esam runājuši par šo lietu, un es skatu tagad elementus. Un es nezinu, cik ilgi mēs varēsim gaidīt eh, šo desmit, kamēr tiks sasniegti šie 10%. Un kāpēc tagad eh, noteikti mērķi? Eh, kas ir tik grūti sasniedzams. Hmm. Par to man ir tiešām daudz grozījumu, un es vēlētos, lai mēs noteiktu mērķi, kas būtu realistisks, sasniedzams, kas nebūtu liekulīgs. Otrā lieta. Mēs uh, runājot par biodegvielām. Uh, runājam par to, ka mums jāizvēlas starp pārtiku vai braukšanu. Mm, tagad es redzu Mišela Dantēna grozējumu par pārtikas izšķiešanu, un es jums atgādināšu, mm, ka mēs 50% no izēvielam vienkārši uh, izšķiežam, un mums vajadzētu atrast uh, alternatīvu fosiliem kurināmajam. Un noteikti mums nevajadzētu ar šo tekstu apgrūtināt vēl vairāk uh, komisijas biroju un dalību valstis. Tas vēl aizpaldies. Mēs uzklausījām ļoti daudzus viedokļus, kur tika ļoti efektīvi ilustrēti, un tagad mums jāizdara pareizie secinājumi. Es ceru, ka komisija tagad ir izlēmusi, ko mēs gal galā darīsim. Protams, es piekrītu tam, ka mēs nevaram žonglēt ar tiem skaitļiem vienkārši tāpat vien. Mums jāpaturprātā konteksts, mums jāzina, kurus skaitļus un kāpēc mēs izvēlamies. Es Apsveicu vīdes un enerģijas ģenerāldirektorātu pārstāvis un jautāju, vai jūs vēlties izteikties? Thank you, uh, Madam Koče. Paldies, līdzpriekšēdētājs kundze. Liels paldies arī referentei un visiem ēnu referentiem, kas, uh, manuprāt, deva ļoti labu ieguldījumu šīs dienas debatēs. Priekšsēdētājs kundze, jūs pieminējāt, ka ir ļoti daudz dažādu skaitļu, kas eh, te grozās riņķī, ir tiešām daudz dažādu griestu, mērķu, faktoru un tā tālāk. Tas viss mums ir pieejams. Visi šie dažādie skaitļi un tas, ka parlamentā vesels septiņas komitejas pēta šo dokumentu, uh, norādu uz šī temata sarežģītību. Es vēlētos koncentrēties uz četriem galvenajiem punktiem - robežvērtības faktori, otrās paudzes biodegvielas un ko darīt pēc 2020. gada. Sāksim ar robežvērtībām. Komisija uzskatīja, ka 5% grieztu ieviešana attiecībā uz pirmās paudzes degvielām bija godīgs līdzsvars, un tas bija godīgs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārtām tas ļāva mīkstināt uh, siltumnīca efekta gāžu izmešu ietekmi uz netiešām zemes izmantojuma izmaiņām, un otrkārt tādējādi mēs arī atbalstām esošās investīcijas. 2011. gadā biodegvielas tika izmantotas 4,7% apmērā transporta degvielā, un līdz ar to 5% griezti mūsuprāt nodrošināja šo mīkstināšanas ietekmi, un ļāva arī pašreizējām investīcijām, tātad investīcijām, kas tika izdarītas balstoties uz Eiropas Savienības iepriekšējām iniciatīvām, um, tikt saglabātām. Mēs tieši tāpēc domājām, ka 5% robežvērtība ir pareizā. Mēs arī uzskatījām, ka mums ir jāskatās nākotnē, un šī iemesla dēļ mēs ieviesām uh, netiešā zemes izmantojuma izmaiņu faktorus tikai ziņošanas mērķiem. Mēs negribējām tos iekļaut ilgspējīguma kritērijos, uzskatījām, ka tas būtu pārāk liels šoks. Mēs uzskatījām, ka zinātne ir pietiekami precīza, mēs uzskatījām, ka IPRI modelis ir devis labus rezultātus, un tāpat kā citās politikas jomās, modelēšana ir pareizais veids, kā rīkoties. Balstoties uz piesardzības principu, uzskatījām, ka tā ir pareizā rīcība. Patiešām netiešas zemes izmantojuma izmaiņas nevar izmērīt, un jebkādi mēģinājumi tās izmērīt rada pārāk nepareizus aplēses. Ir ļoti daudz dažādu mm, rādītāji, kas ir jāņem vērā, tad, tad saražotais, izmantotie, izmantotais mēslojums un tā tālāk. Tas vienmēr būs tāds modelēts skaitlis, un tieši tāpēc mēs domājām, ka IPRI pieejas izmantošana ir piemērota. Papildus gribēju minēt, ka vairāki runātāji pieminēja otrās paaudzes degvielas un arī ideju, ka varētu ieviest apakšmērķi otrās paaudzes degvielai. Mēs uzskatām, ka ieviešot 5% robežvērtību un ņemot vērā arī to, ka tiks izmantota elektrība no atjaunīgiem energoavotiem, eh, šī eh, cepamēļa un arī dzīvnieku tauki tiks ņemti vērā, tad eh, šie būtu 2,5% punkti no 10% mērķa. Uzskatījām, ka tas ir jau tāds netieši mērķis attiecībā uz otrās paudzes degvielu. Mūsuprāt, tas jau bija iekļauts, un tieši tāpēc nav vajadzīgs šāds konkrēts otrais apakšmērķis. Taču mēs eh, domājām arī, kā dot prioritāti eh, zināmai eh, lopbarībai. Mēs domājām arī par dažādu citu vielu izmantošanu, proti kanalizācijas dūņām un tā tālāk. Mēs uh, cieši sadarbojāmies ar dalībvalstīm un uh, u, sagatavojām uh, sarakstus ar vielām, kas var tikt izmantotas. Tas ir iekļauts mūsu priekšlikuma pielikumā. Tātad eh, te ir arī jāņem vērā otrais un ceturtais faktors un arī dažādas izmaksas, kas saistās ar izmantotajām vielām. Mēs uzskatām, ka mēs veicinām otrās paudzes degvielas izmantošanu visos iespējamos veidos. Daži runātāji pieminēja arī elektrības jautājumu. Gandrīz visa elektrība, kas tiek izmantota transportā, pašlaik tiek izmantota vilcieniem. Nevēlamies to vēl īpaši veicināt. Protams, attiecībā uz automašīnām likumdošanā arī ir iekļauts eh, zināms eh, faktors, un, protams, mēs arī domājam par atjaunīgās enerģijas izmantošanu automašīnu degvielai nākotnē. Tika pieminēts arī, ka mēs nepieminām to, kas notiks pēc 2020. gada. Dažkārt mums ir uh, jāturās no izteikumiem, jo mēs nezinām, kas notiks, mums nav nekādu mērķu. Bet, ja jūs izlasīsiet paskaidrojumu rakstu, ko sniedza komisija, un uh, paskatīsieties mazliet uzmanīgāk dažos apsvērumos, mēs diezgan precīzi vairākas lietas norādām. Mēs sakām, ka nevajag nekādas papildus subsīdijas uh, otrās paudzes degvielām. Mēs arī norādām, ka mums vajadzētu paskatīties, vai ja tas ir iespējams, mēs varētu iekļaut īluku faktorus ilgspējīguma kritērijos. Tātad eh, uzskatu, ka mēs esam pietiekami labi izpētījuši šos dažādos mērķus pēc 2020. gada scenārijā. Es domāju, ka galvenais politiskais aspekts, kas ir jāņem vērā attiecībā uz robežvērtībām un arī uz otrās paudzes tegvēlām, ir tas, ka mēs eh, labprāt sadarbosimies ar ēnu referentiem tuvākajās nedēļās, uh, mēs e, centīsimies to darīt pirms balsojuma komitejā jūlijā un, protams, arī pirms balsojuma plenārsēdē e, parlamentā rudenī. Dankušuin, Filip. Paldies, Filip. Protams, es e, aptvēru jūs pārāk plaši, es, jūs nepārstāvat vidas. Uh, ģenerāla direktorāta, bet ļoti konkrēti est klimata jomas pārstāvis. Tagad es apsveikšu pārstāvi no Zviedrijas laipni lūdzam mūsu komitejā. Un tagad es došu vēl arī vārdu Lepāras kundzei izteikties. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies visiem kolēģiem un kolēģiem par jūsu paustiem priekšlikumiem un ierosinājumiem. Uh, Arī es tāpat vēlos izstrādāt tādu kompromisu tekstu, kurš būtu līdzsverots. Es tagad neatbildēšu uz pilnīgi visiem komentāriem, es ļoti rūpīgi pierakstīju, ko, kurš atsevišķi teica. Un, protams, es ļoti uzmanīgi ieklausījos arī komisijas sacītajā. Es domāju, ka mums vajadzētu atrast, mums vajadzētu rast vienošanos par griestiem, par apakšmērķiem. Un Grostats kundzei es gribētu teikt, es jau arī uzskatu, ka šeit runa ir par ļoti interesantu tehnoloģiju. Un e, tajā vajadzētu ņemt arī šo multiplikātoru efektu vērā. E, es uzskatu, ka šeit nepieciešama saskanība. Uh, ka šeit pastāv konverģence starp atsevišķiem komentāriem, un es ceru, ka nākošajā sanāksmē ēnu referenti varēs vienoties par kompromisiem. 150 grozījumi jūlijā, tas tiešām ir liels skaitlis, tāpēc es tiešām ļoti vēlos, lai mūsu pozīcija būtu skaidra un viennozīmīga. Tas ir ļoti būtiski, lai tālāk paustu mūsu nostāju un virzītos uz priekšu šajā ceļā, atbalstot vidi un aizkavēt klimata izmaiņas. Novēlu visiem veiksmi darbā. Paldies! Paldies, Korīna! Korīna Kunze! Paldies, Lepāžas Kunze! Paldies visiem, kur iesaistījās šajā diskusijā! 10. jūlijā mums būs balstošana Envi komitejā. Mums vēl mazliet laika ir, bet tomēr pārāk daudz nav, un tālāk septembrī mēs balsosim plenārsesijā. Tagad es pāriešu tālāk pie 14. punkta mūsu šīs dienas darba kārtībā. Šeit runa ir par grozījumu izdarīšanu direktīvā par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Referents ir Andrejā Zanoni. Lūdzu, vārds es referentam. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Šī tēma ir ļoti visaptveroša te mēs runājam par ietekmi uz vidi un uz novērtējumu. Man vajadzēs vairākas minūtes, jo šī tēma ir tiešām ārkārtīgi plaša. Es saņēmu kopš māja vairāk kā 130 grozījumus, turklāt saņēmu arī grozījumus no Petī un Tran komitejām. Negribu tagad atsaukties uz visiem grozījumiem, jo man nav tik daudz laika, bet gribētu aprobežoties ar tiem grozījumiem, kur pieskars būtiskākajām problēmām un pie, pievērsties punktiem, kur ir visvairāk grozījumu. Te mums ir koordinēti pasākumi, izņēmumi, eh, viens pieturs aģentūras, scoping, screening, tālāk privātā sektora iesaistīšana, tālāk autorizācija, monitorings, un tālāk arī šīfera gāze. Gutieres kundzēna referente un citi ir iesnieguši grozījumus, lielā, lielā mērā es tos varu atbalstīt. Taču tiek ierosināt arī daudz jaunu elementu. Es domāju, ka jau agrākās sanāksmēs man bija iespēja pozitīvi izteikties. Īpaši šeit domāju par definīcijas iekļaušanu, uh, vēst vēsturiska pilsētas ainava, kas tika ierosināta. Par to, ka ir arī centrāls portāls vidas informācijai tālāk Gutieres kundzes grozījumi par normēšanu. Es tev, tiem varu piekrist. Viens no mērķiem ir sasniegt vienkāršošanu. Tālāk mums ir arī īstenojamības uh, jautājumu, jautājumu par to, cik tas ir īstenojami. Runa par to, eh, kā tiek īstenot projekti dažādās konkrētās teritorijās. Un es konkrētāk gribētu zināt, ko komisija par šiem grozījumiem domā. Beļiekundzes grozījums es varu atbalstīt. Viņi ierosina eh, lielāku caurskatāmību lēmumu pieņemšanā. Un konferērā kundze un arī klāsas kundze eh, ir ierosinājuši grozījumus. Tālāk Florence, Seberga, Deni ir ierosinājuši grozījums, arī Krāmer, Deivis un Stevensons. Viss pievērsās šim jautājumam no mazliet citas puses. Viņi bija kritiski pret komisijas priekšlikumiem, un viņi runāja par to, ka vajadzētu mainīt direktīvas struktūru, lai atvieglotu procedūru. Viņi ierosina jaunu koncepciju, bet es domāju, ka lielākā daļa no kolēģiem atbalsta sasniegt konkrētu mērķi līdz leģislatūras perioda beigām, lai mums būtu galu galā tāds instruments, kas būtu efektīvs un izmantojams. Es esmu gatavs spērt soli uz atpakaļ tajās tēmās, kuras man šķiet svarīgas, bet, kuras varētu piekāpties, bet ir arī tādi punkti, kuras gribētu palikt pie savas nostājas. Bet mums nepieciešams sasniegt vienošanos, lai mandāts būtu spēcīgs un mēs varētu uzsākt labas sarunas septembrī un pirmajā lasījumā pabeigt darbu. Tagad par galveno problemātiku un pirmajiem kompromisu priekšlikumiem, kurus gribētu piedāvāt kolēģiem. Tālāk Concretāk per... Queste debbono essere correlate al progetto. A mio giudizio il testo così come... Kolēģi uzsver, ka projektiem jābūt savienotiem. Manuprāt, es, ir ļoti svarīgi ņemt vērā tiesas lēmumus. Bet, ja mēs iekļausim papildinājumu, tad tas varētu radīt arī zināmu, uh, zināmas neskaidrības. Demolicione. Tātad šī situācija ar nojaukšanu ir ārkārtīgi e, sarežģīti. Mums vajadzētu nošķirt šeit specifiskas situācijas. Tālāk. Formulējums, kur teikts, ka katrā ziņā šo, šos nojaukšanas darbus ir jāveic saskaņā ar pirmo vai otro pielikumu. Katrā ziņā tiem būtu jābūt tādiem projektiem, kuri atbilst vidas prasībām un kuri ir plašāka aptvēruma. Zeberts un citi norādīja uz projektiem saskaņā ar ceturto pielikumu. Tālāk par vienas pieturas aģentūrām. Tā ir konkrēta procedūra. Mēs gribam atvērt šādu viens pieturas aģentūru. Mēs esam pieņēmuši komisijas uh, priekšlikumu, uh, ka vajadzētu radīt šādu vien, vienīgu iestādi, un šķiet, ka tas arī vienkāršos procedūru. Es šo punktu tik nemaz neapstrīdu. Komisija. Komisijas priekšlikums uh, tomēr noveda pie tā, ka uh, Vācijas federatīvās valstis um, šeit uh, saskatīja zināms uh, grūtības un ka šādas iestādes izveidošana būtu jāatstāja dalībvalstu kompetencē. Tālāk par šādu priekšlikuma mērķa uh, īstenošanu, ka jādod, jānodod tālāk tikai tādas informācijas jāizplat tikai tādas, kuras tiešām ir efektīvas, tāpēc, lai varētu pieņemt pēc tam um, labu un atbilstošu lēmumu. Mums ir dažādas direktīvas uh, šajā saistībā, piemēram, um, monitoring direktīva, bet mums viss šīs direktīvas ir jāizskat, vai tās tiešām ir piemērojamas. Varbūt mums vajadzētu padomāt par citu veidu pienākumiem. Daži dalībvalsts uzsver, ka ir nepieciešams uh, vienkāršot šīs procedūras projektiem, bet mums tad jāpanalizē, kāda veida procedūras tas būs. Uh, Varbūt mums vajadzētu izvēlēties tādu fakultatīvāku ceļu. Nākošais jautājums saistīts ar vidas faktoriem. Mums ir jauns faktoru saraksts, ar kuriem izvērtēt uh, eh, ietekmu uz vidu. Un tas ir pie pantiem, kas saistīti ar klimata izmaiņām. Daži kolēģi ierosināja pievērsties sūk daudzveidības aspektam un iekļaut attiecīgās direktīvas šajā saistībā. Piekrītu arī, ka precizējums šeit, ka šāda veida precizējums nebūs pieteikums, lai izvairītos no kolēģi minētajām bažām. Es gribētu ierosināt savu priekšlikumu, kas aptver visu sugu daudzveitību. Tālāk mums bija arī priekšlikumi no Beļie kungu un citiem, kurus būtu svarīgi ņemt vērā, un tie pieskārās, piemēram, katastrofu riskam, piedāvāja savus grozījumus, un es šeit ierosinu Florence Stevenson grozījums ņemt vērā par to, ka vajadzētu izsvietrot klimata izmaiņas Bet runājot par uh, šiem iemesliem, uh, kas rada klimata izmaiņas, tad es gribu teikt, ka šajā instrumentā tas būtu varbūt sarežģīti to ietvert. Šeit ir grūti ietek, pievērsties šim aspektam par ietekmu uz, uz, uz uh, vietēju klimatu. Drīzāk mēs tā globāli gribam skatīties. Tālāk skrīnings. Ceturtais pāns. Komisija šeit ierosina iekļaut jaunu pielikumu, kurā būtu informācija, kurš eh, projekta autoram jāies, jāiesniedz attiecīgai atbildīgai iestādē. Vairāk kolēģi šeit uzskata, ka, ka jau pārbaudīšanas, pārbaudas fāzē šim projekta autoram būtu jāiesniedz, jāiesniedz informācija kompetentajai iestādē. Tas atvieglināt iestādes darbu, un līdz ar to jau šajā fāzē mums būtu vairāk drošības. Es neatbalstu dažu kolēģu radikālo nostāju par to, ka vajadzētu izsvītrot eh, šo pielikumu Florence un daži kolēģi to atbalstīja, bet es drīzāk atbalstītu, ka šo pielikumu vajag saglabāt, vienīgi papildināt, ka eh, šai informācijai, kuru projekta autori piedāvā, ir jābūt vispārīgas dabas, uh, un visaptverošai, lai tā atvieglot kompetentās iestādes darbu. Es ceru, ka šis grozījums um, tiks uztverts pozitīvi no kolēģu puses. Un tālāk komisija ierosināja priekšlikumus arī attiecībā uz dažiem citiem jūtīgiem jautājumiem. Pirmais no tiem ir skopings. Tātad tas ir aptvēruma noteikšana un šo informāciju noteikšana, kurām jābūt ietvērtām vidas ziņojumā. Tas ir jauninājums. Daudzi kolēģi atbalstīja šādu procedūru. Florence, Sīvens, Sīvensens un citi. Bet ir svarīgi, ka, šā, ka mēs šeit saglabājam attiecīgu pietiekamu elastību. jāpatur prātā, ka līdz ar to tikt pagarināt arī termiņu, mēs e, zaudētu laiku. Es no savas puses esmu atvērts un gribētu piedāvāt savu kompromisu priekšlikumu. Un varbūt svītrot to, ka tas ir obligāti, bet pievienot to, ka šāda veida procedūra nav sistemātiska, bet tikai tad, ja projekta autors to piedāvāja, kompetentā vīdas iestāde uzskata, ka šādas informācijas iesniegšana ir nepieciešama. Kas attiecās par informācijas kvalitātes kontroli, tad komisija ierosina šeit izmantot akreditētus ekspertus pārbaudē. Mums būtu šādas um, fāzes mērķa sasniegšanā, kuras var atbalstīt Bet vēlreiz uzsveru, ka, te, ka tas arī vienlaikus padarītu šo tēmu vēl eh, tādu aptverošāku un plašāku. Akreditācija būtu no vienas puses arī birokrātijas palielināšana, no kuras taču mēs vēlamies izvair, izvairīties. Varbūt es ierosinātu svītrot akreditāciju un tā vietā teikt, ka projekta autors var izmantot iekšējus eh, savus ekspertus ziņojums, paziņojums sagatavošanā, bet droši vien eh, šie eksperti nebūs neatkarīgi no uzņēmuma. Tas ir skaidrs, bet tie noteikti būs kompetenti cilvēki, kurs, kur zināšanas var eh, labi izmantot. Stevenson kungs tu arī ierosināja. Vēl dažas minūtes priekšsēdētāja skundze. Vēl kāds punkts kompetentajai iestādei ir jāpat pārbauda ietekmes uz vidu novērtējums, bet eh, pārbaudas fāzē jāizmanto neatkarīgi eksperti. Tas ir ļoti svarīgi, lai projekta autors nevarētu, ne, un ne arī iestāde nevarētu eh, kaut kādā veidā ietekmēt. Tālāk izņēmumi. Mēs saņemam priekšlikumus par to, kā izņēmumi var sagādāt papildus grūtības, un tāpēc mēs iz, ierosinājām to, šo tekstu svītrot un gribam paredzēt divus izņēmumus. Viens ir valstu pārstāvu iesaistīšana, un tad arī uh, attiecīga rēģēšanas iespēja. Um, ārkārtas situācijas gadījumā. Un es gribētu no savas puses ierosināt kompromisu. Mums bija vairāk grozījumi, kuri ierosināja monitoringu svītrot pilnībā, bet es domāju, ka kompetentajām iestādēm jāpieņem lēmums, jāspēj pieņemt lēmumu un jādod sava atļauja, kurā ir saistīta arī ar monitoringu. Protams, ir arī negatīva veida ietekme, bet līdz ar to tiks dot iespēja korektīviem pasākumiem. Es noslēgšu savu uzstāšanos tikai dažas sekundes par um, atpakaļējošu iedarbību. Arī par šo punktu bija ļoti daudz grozījumu par to, ka mums vajadzētu paredzēt attiecīgu tiesisko drošību. Tad tika runāts arī par termiņu noteikšanu. un to, ka jāņem vērā arī, ja, kāda, eh, ja kāds vīdes ziņojums jau ir bijis agrāk. Tālāk šīfergāze, par to mēs arī saņēmām grozījumu ierosinājums. Šī tēma ir ļoti sarežģīta, šis punkts. Es neredzu nevienu grozījumu, kurš man tiešām šķiet eh, tiešām pilnībā izmantojams, bet daži man šķiet visai interesanti un vērā ņēmami ka, piemēram, izpēte jāsaist ar prevencijas pasākumiem un ka še, atbilstoši jāpapildina pirmais pielikums. Nākošā sanāksme ir plānota 25. jūnijā un e, šajā sanāksmē cer, ka tiks sasniegta um, e, lielāka vienprātība tā, lai pēc tam mūsu balsojums varētu būt skaidrs. Un tad mēs varēsim uzsākt trilogu ar padomi un uzklausīt arī interesi, ko, ar interesi vēlos uzklausīt, ko kolēģi teiks par šo jautājumu. Paldies ziņotājiem. Tas bija, tā bija tieši ļoti plaša informācija, mums bija vairāk kā 600 groziem, bet mums jau būs iespēja diskutēt ar um, ziņotāju rēnu referentiem. Bet tagad došu vārdu ēnu referentiem, mēs sāksim ar Kristīnu Gatieras kundzi, Tautas partijas grupa. Lūdzu. Mm, lo primero es decir que hemos trabajado muy bien los grupos. Hemos... Paldies. Vispirms gribētu teikt, ka mēs, politiskās grupas, esam tiešām labi sadarbojušies. Mēs varējām vienoties par daudziem dažādiem punktiem, un man tiešām ir radies iespējas, ka mani grozījumi tika ļoti labi ņemt vērā un tas, ko mēs izstrādājām, tie ir drīzāk uzskatām par kopīgiem grozījumiem. Vispirms es gribētu pateikt to negatīvo un pēc tam pozitīvo. Šī direktīva šķiet maina maz, bet raugoties lang, e, ilgtermiņā, ilgtermiņa skatījumā, mēs izdaram uzsvaru uz atsevišķiem elementiem. Eiropā pašlaik ir milzīga uh, birokrātija, kur nogalina daudzas ļoti interesantas iniciatīvas. Mēs nespējam īstenot to, uh, ko vajadzētu atbalstīt, jo parāk liela ir mūsu birokrātija. Es strādāju šādi. Es centos izstrādāt vienkāršošanu un standartizāciju. Vienkāršošana man šķiet svarīga, jo tā ir tāda būtiska ase. Eiropas stratēģijā 2020 arī viens no svarīgiem principiem ir vienkāršošana, un es brīnos, ka šeit tas nav ietverts. Tas varētu atvieglot eh, arī eh, darbu un samazināt birokrātiju, jo pašlaik šis ceļš cauri visai birokrātijai ir nesamērīgi ilgs. Un līdz ar to iekšējais tirgus tiek tikai apgrūtināts, un mēs nesam konkurēt spējīgi. Es tiešām brīnos par daudziem grozījumiem dalībvalstīs. Arvien pastāv vēlme vienkāršot procedūru, un manuprāt, pašlaik ir daudz lietas, kuras nevajag šeit iekļaut šajā izvērtējumā. Padomāsim par pārtiks produktu industriju. Te tiek e, veikti daudz dažādi pasākumi. Uzņēmuma e, dibināšanai ir nepieciešama daudz dažādu apstākļu, ūdens, e, elektrību un tā tālāk Mēs pašlaik savā tekstā radām e, problēmas, kas situāciju padara smagnē, smagnēju. Mums tiešām vajadzīga vienkāršošana un procesa atvieglošana. Nākošais jautājums ir normēšana iekšējā tirgus veicināšanai. Arī šis aspekts ir ļoti būtisks. Mums jāizstrādā tāda pasākuma, kuras dalībvalsts var efektīvi īstenot. Ja mēs gribam standartus, tad mums jāzina, kāpēc. Ja mēs runājam par Uh, automobīļiem, tad mums šeit ir motors, mums ir konkrēts, uh, konkrēti izmēri, kas, kas nepieciešam, lielumu, kas nepieciešam. Šī tēma ir ārkārtīgi industriāla. Pašlaik industrijā jau daudz no šiem noteikumiem tiek ņemti vērā, tiek izmantot uh, um, inovatīvu tehnoloģiju. Ja mēs gribam radīt um, standārts, tad to var darīt, bet jautājums par to, ka tas jādara tikai tajās jomās, kur tas patiešām ir nepieciešams, kur tas ir īstenojami. Tagad mēs ejam ļoti tālu jau mūsu prasībās, mums par ūdeni, par uh, tīras enerģijas izmantošanu tā tālāk. Bet uh, gribu atgādināt, ka jau pastāv dažādi pasākumi. Vācijā mums ir daudz, un arī citās eh, valstīs, piemēram, skrīninga pasākumu un tā tālāk. Daudz kas jau tiek kontrolēts mm, par to, vai eh, projekts ir īstenojams, vai tas ir pietiekami draudzīgs videi. Un tiek ievērot jau ļoti daudz un dažādi standarti, tiek sagatavot tik pārlieku daudz noteikumu, kurus neviens cilvēks vairs nespēja izsekot līdzi. Padomāsim par, par, par maģistrāli, kas tika paredzēta apvienotie karalistē, kur tika noraidīta iepriekšēja izvērtējuma rezultātā, jo tika izdarīts skrīnings un līdz ar to tika, mēs izvēr, tur varēja izvairoties no lieka darba. Uh, mēs, mums jāpadomā arī par termiņiem. Mēs nevaram pie viena projekta strādāt 3-4 gadus. Mums jānosaka kaut kāds laika ierobežojums. Un tad padomāsim arī par dokumenta lielumu. Gribu svērt, ka pašlaik e, teksts ir pārlieku garš. Šie apraksti ir pārlieku daudz. te eh, runa bija par vidas noteikumiem, un kolēģi tiešām snieguši jau lielisks piemēru, piemērs. Gan Vācija, gan apvienotā karalista, bet citi šiem piemēriem nesako. Un mēs ierosinām, ka nedrīkst piemirst, ka pat ja tas nav noteikts, piemēram, sastais pāns, te ir izmantojamie kritēriji. Un te tika iesniegts ļoti daudz mm, pētīcas lūgumrakstu, kas varbūt netika pietiekami ņemt vērā. Bet es gribu uzsvērt, ka runājot par šo vienu iestādi, kas izraisa tik plašas diskusijas, ir labi, ja kādai valstī jau ir šī iestāde, kurai ja kādai valstī ir šāda iestāde, bet mēs nedrīkstam nosodīt tos, tās valstis, kuras vēlas um, šo procesu īstenot citādā ceļā, kur tu uzskati par labāku. Mums vajadzētu radīt šādu iestādi, ja tā ir efektīva, bet nevajadzētu to noteikti obligāti. Un tad vēl kāds aspekts, ko var teikt no savas pieredzes. Es nekādā ziņā neesmu pret augsnes izmantošanas jautājumiem, bet mums jāpatur prātā arī iespējamās sekas, piemēram, ja ir zemestrīces, ja ir plūdi. Šāda pieredze ir daudzās Eiropas valstīs. Un šeit mēs tiešām redzam vidas un klimata izmaiņu sekas. Ir uzbūvētas auto maģistrāls, kuras gal galā izpostīja, sabojāja plūdi. Padomāsim par situāciju Vācijā, kur tiek veikts ļoti labs darbs, kur it īpaši attiecībā uz upju gultnēm, kur eh, tiek veikts darbs pie tā, lai aizkavēt plūdu izplatīšanos. Bet domājot par zemestrīcēm, šeit mums jāpadomā par visiem nosacījumiem, kas jāizmanto būvniecībā zemestrīču rašana izcelsmes zonās. Padomāsim par Japānu. Prasības ir ļoti daudz, un tomēr nevienmēr tās tiek ievērotas. Mēs nedrīkstam visu sajaukt kopā. Tam nav saistība ar direktīvu par augsnes izmantošanu. Nu, tie, tas ir mans viedoklis. Es uzskatu, ka svarīga vienkāršošana, mazāk birokrātijas un standartizācija. Paldies, Gutieres kundzei. <coughs> Paldies. Patiešām šis tiesība akts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Šī sasaukuma laikā mēs eh, cenšamies tajā izdarīt dažus nelielus grozījumus. Uzskatu, ka galvenokārt mums būtu jāuztraucas par eh, ietekmes eh, uz vidi izvērtējumu autoru neatkarību. Mēs uzskatām, ka cilvēkiem, kas gatavo šos ietekmes uz vidi izvērtējumus, vajadzētu būt patiešām objektīviem. Viņiem vajadzētu atrast problēmas un nodrošināt šo problēmu risinājumus. Protams, mums ir jāatrisina arī trūkumi. Dažos gadījumos tādu nemaz nav, bet uh, ir vairāki gadījumi, kur uh, tiesību aktu īstenošana ir uh, tiešām atkarīga no ietekmes uz vidu izvērtējumiem. Mums vajadzētu tikt galā ar šīm problēmām. Ja ir runa par naftas un gāzes industriju, tad eh, vienmēr tiek veikti, ve, veikti izpētes darbi pirms eh, eksploatācijas, taču netiek veikti nekādi izvērtējumi attiecībā uz pētniecību, un pētniecības procesam dažkārt var būt ļoti būtiska ietekme. Uh, Tāpēc eh, vajadzētu arī šeit paredzēt eh, pienākumu veikt ietekmes uz vidi izvērtējumu. Vēl gribētu runāt par vienkāršošanu un par eh, piekļuvi informācijai. Vajadzētu nodrošināt, lai sabiedrībai piekļuva ir vieglāka. Vajadzētu iespējams domāt par vienotas interneta lapas izveidi. Nedzīvojam vairs 70. vai 80. gados, pat ne 90. ne. Nav tā, ka mēs visu izlasām tikai avīzēs. Dzīvojam jau pēc interneta ērā, mums vajadzētu tai pielāgoties ziņojumus un dažādus paziņojumus attiecībā uz ietekmes uz vidi izvērtējumiem vajadzētu ievietot eh, internetlapā. Referents pieminēja arī daudzus citus jautājumus, taču es domāju, ka visas idejas jau ir paustas, tās ir ļoti labi izskaidrotas, referents eh, sniedz ārkārtīgi detalizētu pārskatu par to, kādas ir problēmas, un kāds ir eh, katra viedoklis, varu tikai apsveikt referentu par viņu izcilo darbu pie šī jautājuma. Vēlos arī pateikties citiem par ļoti labu sadarbību no visām pusēm. Liels paldies! Paldies! Nākamā izteiksies Beljē kundze zaļo vārdā. Merci, madame. Paldies priekšsēdētājs kundze. Es izteikšos pēc būtības, jo daudz kas jau izskanēja. Es vēlos vēlreiz pateikties referentam Zanonīnī kungam um, par uh, viņa darba kvalitāti, par um, viņa labo gribu sadarboties uh, ar um, visām interesētajām pusēm pārskatot IVN direktīvu. Nu, labi, ka ir um, izdevies panākt kompromisu un spērt uh, soli, lai uzlabotu likumdošanu, lai aizpildītu robus esošajā likumdošanā. Tas bija mūsu mērķis pārskatot uh, šo IVN direktīvas tekstu. Ir daudz grozījumu. Referents uh, tos minēja. To starpā ir daudz konstruktīvo grozījumu Ir šobrīd vēlos paust nožēlu, ka daži grozījumi, kas ir iesniegti, eh, ir iesniegti, lai mazinātu šī likumdošanas akta aptvērumu, lai to sašaurinātu. Un es nezinu, vai tāds bija nolūks, bet daži grozījumi pat liek atkāpties no šī brīža likumdošanas attiecībā uz novērtējumu piemērošanu. Es atgādināšu, ka mums šī brīža direktīvas kontekstā ir nopietnas priekšrocības. Tas, ka ar izvēles garantējas, garantē to, ka izvēle notiek ar tiesisko noteiktību, garantē caurskatāmību un, kā referents atgādināja, šeit vēlamies uh, pildīt arī ES 2020 stratēģijas mērķus, un tur ir prasības attiecībā uz vidi, klimata pārmaiņu apkarošana un biodaudzveidības saglabāšana. Nu, mums noteikti nevajadzētu vainot šī brīža uh, noteikumus, ņemot vērā ekoloģisko krīzi, kas uh, konstatējama šobrīd. Līdz ar to jāsaglabā ambīciju līmenis šim tekstam un um, attiecībā uz grozējumiem mēs uh, uh, vēlamies um, atbalstīt grozējumus kompromisam, tātad uh, mēs eko grupa parlamentā, tā mums pat ir sarkanā līnija. Jo, ja mums būtu jāpieņem komisijas teksts, tas būtu noteikti ļoti negatīvs vēstījums sārunu kontekstā, kas notiek ar padomi. Tas arī būtu ļoti negatīvs signāls pilsoņiem, ņemot vērā uh, to, ka visām interesētajām pusēm šeit ir bijusi labā griba veidot šo ilgtspējīgo zaļo ekonomiku, mm, par ko tiek daudz runāts, arī mūsu sasaukumā. Ja mums tagad jāatkāpjas, tad mēs zaudēsim viņu uzticēšanos. Līdz ar to mums jāatbalsta referents viņa ambīcijās. Mums eh, jāpaliek pie parlamenta nostājas un eh, jāpanāk kompromiss. Jāsaglabā šī likumdošanas akta būtība, mērķi un nevajadzētu par šiem mērķiem aizmirst. Mēs galu galā esam vidas komitejā un um, nevis rūpniecības komitejā, un mums vidas aspekti jāiestrādā uh, visos infrastruktūras uh, projektos un uh, ekonomiskajos projektos. Tā kā referenta kungs varat rēķināties ar mūsu atbalstu uh, ceļā uz jūsu ambiciozā priekšlikuma pieņemšanu. Paldies! Paldies eh, arī par to, ka konstatējāt, ka esam vides komitejā šeit. Mm, nu, bet eh, toties eh, nu, mums uz galda ir diezgan plašs mm, priekšlikumu klāsts, un mēs veiksmīgi visu šos priekšlikumus skatām. Stevensona kungs tagad. Paldies, un paldies Zenonī kungam par viņa lielisko darbu un sadarbību ar ēnu referentiem. Es atceros mūsu pirmo sanāksmi maijā, visas ēnas toreiz atbalstējām to virzienu, ko ieteica mums Zanonīkungs, un apbrīnojami, ka tagad mums ir pāri pa 500 grozījumiem uz galda. Jā, daļai tā ir man vaina. Es pats esmu iesniedzis pietiekami daudz grozījumu. Es ceru, ka mani grozējumi atspoguļo šo direktīvas priekšlikumu, nevis regulu, un palīdz um, panākt elastīgumu. Un tas priekšsēdētājs kundze nav mēģinājums vainot komisijas priekšlikumu. Uh, tas uh, palīdz atzīt faktu, ka ekonomiskās krīzes apstākļos mēs nevaram uh, paredzēt vēl vairāk birokrātijas un slogu dalību valstīm. Tam nepieciešams elastīgums. Es pilnībā atbalstu stingrākas kontrolas šeit, stingrākas pasākumus. Uh, IRA kontekstam jāsaglabā, protams, uh, mūsu mērķi šī priekšlikuma ietveros. Interesanti priekšlikumi ir par skrīningu, par ekspertu akreditāciju. Es eh, pieskāros eh, tam visam. Manos grozījumos otrajā pantā es eh, komentēju viens, pet, viens pietras schēmu, bet tam jānotiek individuāli, respektējot situāciju dalību valstīs. Par skrīningu es pilnībā piekrītu komisijai mums jāpieprasa e, šis novērtējums gadījumos, ja ir konstatējama ietekme uz vidi. E, bet, um, ja e, tas ir pašmērķis, tad šāds novērtējums nebūtu nepieciešams, tad skrīningam ir paredzēts seši mēneši. Man šķiet, ka tas ir neproporcionāli gari šajā fāzē apgrūtina procesu. Par piektā panta nosacījumiem eh, es vēlos, lai mēs šeit ņemtu vērā visus eh, projektus, bet nebūtu realistiski lūgt sniegt atsevišķu informāciju par alternatīvām, eh, par kurām šim cilvēkam nav informācijas, kur viņš nav kompetents kur viņam trūkst resursu. Kā mēs zinām, ekspertu akreditācija, mm, kam um, Zanonī kungs uh, ir pieskaries uh, savā ievadā, nopietna lieta mums jānodrošina, ka tad nodarbos cilvēki, kas zina, ko dara. Mm, tāpēc frāze kvalificēti un tehniski kompetenti būtu jāsaglabā. Tas ir tā būtu jāievieš un jāsvietro akreditēti, kas šobrīd ir tekstā, jo vārds akreditēti nemaz negarantē vides novērtējuma um, kvalitāti. Turklāt akreditācijas process. Um, Šis jēdziens uh, tiek definēts atšķirīgi un var radīt dažām valstīm priekšrocības un citām trūkumus. Tad man interesē lielāka sabiedrības iesaistīšana un uh, būtu jāņem vērā uh, nelabvēlīgi efekti, kas var rasties videi, tīpaši um, sekas cilvēkiem, kas dzīvo šo projektu īstenošanas vietas tuvumā, uh, šī problēma pagaidām netika skatīta pietiekami detalizēti, bet eh, manā vēlēšana apgabalā es bieži ar to saskaros. Par um, kompromisu grozējumiem manis atrauc visvairāk uh, kūdras uh, uh, uh, purvu degradācijām. Es varu iedomāties, ka šī degradācija um, izraisīs uh, milzīgas CO2 emisijas, uh, turklāt uh, augsnes uh, tiks erodētas un uh, Zinu, manā valstī kudru neuzskata par augsni, bet par minerālu. Es uh, lūgtu komisijai precizējumu par šo jautājumu. Vai kudra uh, ir vai nav augsne? vai tā būtu atsevišķi jāpiemina. Es nezinu, varbūt mutisko grozījumu vēl var pielikt kompromisam, neesmu pārliecināts. Te man būtu nepieciešama jūsu palīdzība, priekšsēdētājs kundze. Paldies vēlreiz Zanonīkungam un eh, visām ēnām par sadarbību. Es ceru, ka šī komiteja atbalstīs manus grozījumus, lai direktīvu racionalizētu un uzlabotu, lai tā labāk um, pasargātu mūsu vidi. Paldies! Jās paldies! Līdz ar to visi referenti ir izteikušies, vismaz tie, kas ir klāt. Man ir pieteikušies vēl četri runātāji, un, uh, ja vēl atliks laiks, es pati arī vēlētos ko pateikt. Bet uh, es domāju, ka ņemot vērā, ka nav vairs tik daudz laika atlicis, varbūt ierobežosim tomēr mūsu uzstāšanās laiku uz kādām trīs minūtēm. Uh, Karls Heinz Florence. Jā, es varu izteikties pavisam īsi, jo daudz kas eh, jau tika minēts. Kristīna Gutjeres eh, jau teica, ka visam ir jābūt vienkāršākam, ir eh, jāsamazina birokrātija. Es vēlētos atgādināt, ka komisija veica konsultācijas kurās piedalījās arī ļoti daudz uh, cilvēku un puse, vairāk kā puse nāca tieši no manas valsts, un tad ir jāuzdod jautājums, kāpēc uh, tik daudz cilvēku vēlās piedalīties tieši no manas valsts, vai šeit kaut kas nav pareizi. Šķiet, ka šeit parādās ļoti lielas problēmas attiecībā uz realizāciju un uz lēmu pieņemšanu. Es gribētu zināt, vai Eiropas līmenī tas tiek darīts tāpat, vai arī tas tiek vienkāršots. Nu, tas, ka vāciešiem ir problēmas, šķiet, eh, ir pašu vāciešu problēma, tad nevajadzētu nevienu citu mainī, vainot, bet šķiet, ka ietekmes uz vidi izvērtējums uh, saistās ar to, ka šeit ir ļoti daudz dažādu līmeņu, un ja pēc tam ir jāveic vēl kaut kāda pārbaude, es īsti nezinu, vai tas viss Eiropā varētu būt tik vienoti. Protams, ka reģioniem vajadzētu nodrošināt zināmu elastīgumu līmeni. Protams, mūsu kopējie mērķi arī ir jāsaglabā, par to nav nekādu šaubu. Esmu diezgan skeptisks attiecībā uz ekspertiem. Manā valstī ir ļoti daudz dažādu īpašu industriju, ķīmijas industrija, naftas industrija un tā tālāk. Arī citās valstīs noteikti ir tāpat. Bet, ja īpašā ķīmijas e, ražotnē ir arī konkrēts īpašs ķīmijas eksperts, kas atbild par uh, e, IVN, to es tā apšaubu. ja ir runa par ekspertiem, tad es tomēr šeit šaubos, vai mēs varēsim ieviest vienotus noteikumus. Alternatīvās pārbaudes. Ja es gribētu veidot uh, celtu ogaļu elektrostaciju, tad es neuzskatītu, ka ir pareizi, ka. Fang, dann gehen wir pleite. Un, äh, also da... Ka man ir jāveic pārbaudas arī tādas pašas kā vēja elektrostacijām, nu tad tur vienkārši es uzreiz bankrutētu. Ja kāda cita, kā cits reģions teiktu, ka šeit pastāv alternatīvas attiecībā uz šīm ražotnēm, tad, protams, es varētu to arī akceptēt. Esmu šeit daudz ko piezīmējis, nu, bet mani gudrie kolēģi jau daudz no tā pieminēja, tāpēc es vairs nekavēšu šeit laiku. Liels paldies, Francozai Grostetē vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, runāšu stingri, bet es ļoti, es esmu ļoti satraukusies par uh, šo priekšlikumu, jo mums ir 2009. gada direktīva, kas nav pilnībā transponēta daudzos dalību valstīs, un lūk, uh, atkal. Un atkal mēs piedāvājam kaut ko, ko mēs īsti nevarēsim kontrolēt uh, attiecībā uz uh, transponēšanu un īstenošanu dalībvalstīs. Jā, protams, uh, Komisija mums ierosināja tekstu, kas eh, bija vienkāršāks, eh, caurskatāmāks eh, un efektīvāks. Mm, būtu labi, ja tā būtu, bet jūs paši apzināties, mm, ka tas gluži nav tas gadījums. Daži piemēri. Aplūkojot tekstu, mēs redzēsim, ka to piemērojot pētījumu izmaksas palielināsies par 40-50%. Vai tas ir labs brīdis uh, šādai investīcijai Eiropas Savienībā? Tāda skrīninga procedūra, par ko runa jau bija, var sev jautāt, uh, kam nepieciešams pienākums uh, īstenot ietekmes novērtējumu, ja mēs īsti nezinām, vai tas tiks izmantots ņemot vērā to, kas rakstīts pielikumā, tas tiešām zaudē jēgu. Tad termiņi, kas ir pārāk uh, ilgi. Nu, it kā tur rakstīts saprātīgi termiņi, bet eh, šis jēdziens ir ļoti miglains. Eh, mums būtu nepieciešami ļoti skaidri termiņi katram procedūras etapam, lai neaizskavētos mm, procedūras. Uh, lai uh, laicīgi tiktu veiktas investīcijas, lai tiktu pabeigt projekti un saprātīgi termiņi, tas nav pieņemami, mums jābūt ļoti precīziem. Tad biodaudzveidības definīcija arī ir pārāk miglaina. Teiksim, uh, puķu daudzveidība. Mums ir aizjūras teritorijas Francijā, un Tur, uh, tur cilvēki pat neapzinās vēl, cik daudz uh, augu, sugu tur atrodas un ko īsti aizsargāt. Un kronis tam visam mēs tagad uh, pētīsim ietekmi kad projekts vēl nemaz nav īstenots. Kā mēs varam izpētīt, kāda ietekme ir projektam, ja šis projekts nemaz nav ieviests? Lūk, šie piemēri vienkārši pierāda, ka tas ir absurds. Trešajā pantā mm, ir rakstīts, ka visiem projekta dalībniekiem ir jāveic novērtējums pirms transponēšanas. Tātad vēl pirms uh, projekta finalizācijas. Tad mēs uh, redzam, ka procedūras daudz ko izmaksas un rezultātā nekas netiks panākts un viss būs jāsāk no gala. Līdz ar to šis teksts ir pierādījums uh, birokrātiskumam Eiropas Savienībā. Uh, tas tam šim tekstam trūkst caurskatāmība, trūkst redzamība. Uh, um, mēs vēlamies uh, novērtēt šo ietekmi uz vidi, bet ne ar šo tekstu. Es varu iedomāties, ka mūsu uh, vietējās uh, pašvaldības iestādes kļūs par šīs birokrātijas gūstekņiem, ja šis teksts tiks pieņemts. Paldies, Šlutrakungs. At, um, vad skulle du säga du, Grostet, om det visar sig Byggen... Nu. Ko jūs teiktu, Grostitis kundze, ka izrādītos, ka pēc tam, kad jūs esat kaut ko uzcēlusi, ir atklāts, ka ir bijusi unikāla sūga, kas varētu nodrošināt zāles vēzim, bet mēs šo sugu esam iznīcinājuši, tāpēc, ka netika veikts ietekmes uz vidi izvērtējums pirms būvniecības darba sākšanas. Uh, Jums ir jāatcerās, ka daudzas vēža zāles īstenībā tiek uh, radītas no šādām unikālām sugām, un ja mēs šīs sugas iznīcināsim, tad mēs nevarēsim arī atklāt šīs zāles. Daudz kas no tā, kas tika minēts, to es varētu atbalstīt, bet man ir arī daži citi komentāri. Attiecībā uz šiem grozījumiem es nedomāju, ka ir saprātīgi, ka mēs veicam uh, uh, ietekmes uz vidi izvērtējumus, ja ir paredzētas militāras investīcijas. Bieži vien uh, šīm investīcijām ir ļoti augsta prioritāte, bet ja mēs nezinām, ko mēs iznīcinām, tad mēs arī nezinām, kādas alternatīvas mums ir pieejamas. Mēs tādējādi pilnīgi nevajadzīgi iznīcinām ļoti būtiskas lietas. Pēdējais, uh, mēs runājām par naftas ieguvi hidrauliskā ceļā. Mums ir jāsaprot, eh, kas tad īsti tur tika izmantots, kādi smagie metāli tur pastāvēja, kādas izmaiņas ir veiktas. Tas ir pamats, kā izvērtēt eh, kaitējumu. Uh, pirms mēs eh, kaut ko iznīcinām ar šādām izmā, metodēm. Protams, mums ir jāmeklē arī alternatīvie scenāriji. Uzskatu, ka mums ir pienākums to darīt jau balstoties uz pašreizējiem tiesību aktiem. Mums ir jāizvērtē viss, eh, kas tiktu saglabāts, ja mēs nebūtu neko sākuši darīt. Man ir ļoti daudz piemēru arī no manas valsts. Piemēram, ja mēs meklējam alternatīvus ceļus dzelzceļam vai arī uh, šosejām, tad e, mēs varam samazināt ietekmi uz vidi. Uzskatu, ka alternatīva izvērtēšana ir ļoti svarīgs komponents gan Eiropas videi, gan arī tās ekonomikai. Kāpēc, kad mums vajadzētu vienkārši mest naudu pa logu ārā? Kāpēc mums vajadzētu iznīcināt būtisku vidi un pēc tam izmantot nodokļu maksātāju naudu, lai to visu atjaunotu? Krāmera kungs. Paldies, priekšsādātājs, arī var izteikties diezgan īsi. Es piekrītu daudziem komentāriem, ko pieminēja Karls Hainz Florence un Grostetas kundze. Mēs, at, mums vajag atcerēties, ka ietekmes uz vidi izvērtējums jau ir spēkā, tas tiek ļoti labi īstenots vairākās valstīs. Es nāku no tās pašas valsts kā Karls Hainz Florence, un mēs cenšamies uh, Mm, īstenot uh, ietekmes uz vidi izvērtējumus atbilstoši Eiropas Savienības uh, norādījumiem, bet mēs redzam, cik tas ir sarežģīti, un es uzskatu, ka būtu bijis uh, labāk, ja um, valstī, um, konkrētā valsts Vācijas iestāde vairāk strādātu pie labākas īstenošanas, pie labākas realizācijas. Pašlaik šeit var novērot ļoti daudz trūkumu. Uzskatu, ka komisijas priekšlikums nāk īstajā laikā. Uh, Eiropas Savienība saskaras ar lielām grūtībām attiecībā uz industriālo ražošanu. Mm, nevajadzētu šeit domāt, ka mēs vēlamies samazināt eh, ietekmes uz vidi izvērtējumu prasības, bet eh, šķiet, ka nav īstais brīdis eh, iejaukties lietu un procesuālajās tiesībās, jo e, tas visu sarežģīs. Ietekmes uz vidi izvērtējums nozīmē to, ka kaut kas tiek pārbaudīts pirms vēlāk realizējuma projekta. Un, protams, šajā realizējumajā projektā tiek piemērotas lietu un procesuālās tiesības. Es šeit varu pieminēt gan dzīvotņu uh, habitātu direktīvas, gan floras un faunas, floras un faunas aizsardzību. Mēs nevēlamies uh, ietekmes uz vidi izvērtējumā um, atņemt to, kas tiks veikts uh, arī vēlāk. Īsti nesaprotu, ko komisija ir uh, mēģinājusi darīt, uz to jau arī norādīja Graustetas kundze. Šķiet, ka iestādēji vajadzēs faktiski apstiprināt alternatīvu projektu, piemēr, piemērs bija ar elektrostacijām, ir arī daudzi citi piemēri. Uh, Tas nozīmē, ka saskaņā ar pašreizējo komisijas priekšlikumu iestāde varēs teikt, ka nē, jūs nedrīkstat šeit realizēt šādu projektu, jums ir jāizmanto kāds pilnīgi cits projekts. Bāzes scenārijs, mans kolēģis jau to pieminēja, tas ir tāds kā nulles variants. Mums ir jāatcerās, ka uh, ietekmes uz vidi izvērtējums tiek veikts pirms projekta, un šeit ir runa par abstrakcijas novešanu līdz absurdam. Es ceru, ka šie kompromisi, kas ir iesniegti, nevēlos tagad tos visus detalizēti izskatīt, eh, tiks arī izmantoti un pie kaut kā laba novedīs. Tas, ko mēs šeit darām, noteikti tas, tas, ko komisija šeit ir iesniegusi, nenodrošinās labu vidas aizsardzību. Tiek minēts, ka mums ir jāveic labi ietekmes uz vidi izvērtējumi, tie ir labi jārealizē, un vienlaicīgi arī minam, ka ir jāsamazina birokrātija. Nu, to nevar izdarīt reizē. Protams, mums ir vajadzīgi labi ietekmes uz vidi izvērtējumi, tādi, kas saglabā pašreizējo status quo. Pašlaik darīt kaut ko vairāk, tam nav nekāda labā lietišķa pamatojuma. Un um, cerams, ka um, mūsu tiesību aktus arī labāk akceptēs, nevis, ja mēs tagad mēģināsim virzīt uz priekšu komisijas iesniegtos priekšlikumus. Uh, Liels paldies! Es arī tagad vēlētos pavisam īsi izteikties. Es varu ļoti labi saprast to, ko minēja iepriekšējie runātāji. Kārls Hainz Florence jau par to izteicās, Krāmera kungs arī runāja par Vācijas situāciju, Grostitas kundze runāja par Franciju. Protams, mēs vēlamies samazināt birokrātiju, bet jebkurā gadījumā vēlamies arī katru sīkāko detaļu iekļaut noteikumos. Ir vajadzīgi apstiprinājumi, ir jāparedz arī uh, iespējas eh, celt un, un realizēt projektu. Šeit ir runa par dzelzceļiem, šosejām, eh, par mājām, kas ir jābūvē. Tāpat arī ir jādomā par elektrovadiem, kas arī mums visiem ir vajadzīgi. Uh, Mums taču ir jāparedz iespēja realizēt šos projektus, vienlaicīgi arī domājot par ietekmi uz vidi un tās samazināšanu. Šeit ir ļoti daudz dažādu apsvērumu, kas ir jāņem vērā. Es redzu pie mums, ka visas šīs regulas un direktīvas mm, tiek uztvertas kā kavēklis Un, ja kaut kas neveicās attiecībā uz putnu aizsardzības direktīvu, tad tiek piesauktas arī daudzas citas direktīvas. Un tiek izmantot šīs direktīvas, lai ne, ne kaut ko lai necelt, lai kaut ko nebūvētu. Arī manā reģionā, kur es dzīvoju, ir bijušas šādas situācijas, kur tiek izmantotas viss iespējamais, lai vērstos pret uh, dažādiem projektiem. Un, uh, bieži vien ir tā, ka īstenībā šie projekti ir vajadzīgi. Jā, mēs vēlamies uh, samazināt birokrātiju, mums ir vajadzīgas skaidras uh, procedūras, skaidra apstiprināšanas procedūra, mums ir jāpieņem lēmumi, nedrīkst šos lēmumus kavēt. Es pati uh, stāvu ļoti tuvu lauksaimniecībai, un ja es redzu, uh, kā tiek izmantota lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad tas man patiešām sarūktina. Mm, ļoti laba zeme, aramā zeme tiek izmantota pilnīgi nevajadzīgiem mērķiem. Arī par to vajadzētu domāt. Uzskatu, ka esmu šeit iekļāvusi vēl vienu papildu aspektu. Nu, cerams, ka komisija kopā ar referenti to ņems vērā. Tagad uh, eh, diskusiju noslēgumā došu vārdu komisijas pārstāvam. Thank you. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Atgādināšu jums mūsu priekšlikuma mērķus. Divi tādi mērķi. Vispirms uzlabot um, IVN procesa kvalitāti un otrkārt um, racionalizēt īvēnu procesu. Visi elementi, iekļaujot administratīvo slogu, izmaksas, vienkāršošanas elementus, tika rūpīgi izvērtēti ietekmes novērtējumā, ko komisija sastādījusi, un mm, jūs eh, arī zināt, ka eh, parlaments ir apstiprinājusi mūsu ietekmes novērtējumu un tajā ietvērtos secinājumus. Tad šo divu mērķu kontekstā mēs uh, vēlamies iet uz priekšu. Šie mērķi viens otru papildina, mm, pastāv viens otram līdzās, un um, Protams, mēs rūpīgi izvērtējam visus iesniegtos grozējumus un sagrupējam tos uh, dažās kategorijās. Pirmā kategorija skar grozējumus, kas vēlas vēl uzlabot un racionalizēt mūsu priekšlikumu un atbalsta priekšlikuma elementus. Tātad mēs esam pozitīvi vizavī šiem grozējumiem. Uh, Un te runa ir par eh, IVN ziņojuma kvalitāti, eh, par laika grafiku un eh, par um, apsvērumu redakciju, kas ļauj labāk izcelt dažus pārskatītos priekšlikuma aspektus. Nākamā kategorija skar um, grozījumus uh, kas ir priekšlikuma garā, bet par kuriem nepieciešama turpmāka diskusija, lai izkristalizētu atsevišķus eh, elementus, kas būtu noderīgi. Mm, tieši Zanonī kunga pieminētie nojaukšanas darbi varētu būt projekta sastāvdaļa, un tie ir jānovērtē kopā ar projektu, atkarīgi no projekta kategorijas, protams, bet uh, Mums arī var būt pilnībā patstāvīgs projekts gadījumā, ja jūs nojauktu kādu padomju tipa ēku, kas nu, milzīga ēka un kur jūs vēlaties radīt zaļu infrastruktūru urbānajā zonā, tās būtu jāpakļauj skrīningam IVN ietvaros. Uh, No otras puses, mēs uh, varam atbalstīt um, grozījumus 132, 160 un 136. Uh, mēs atbalstām arī standartizācijas grozījumu 182, 9 atvainojiet, uh, ar papildinājumu, ka Standartizācija ir uh, pieņemama, uh, kur tas ir um, relevanti. Tagad par akreditāciju. Protams, uh, akreditācija ir tāds plašs jēdziens. Mēs varētu teikt eksperti, kam ir nepieciešama tehniskā ekspertīze un kas ir neatkarīgi. Ja abi šie elementi ir pierādāmi, tad Par to pietiek, jo mums ir nepieciešama neatkarīga ekspertīze un know-how uh, blakus uh, attīstītājam. Tas ir viens, un tad, protams, uh, tāda pati ekspertīze kā kompetenti iestādi, lai uzlabotu veicamo darbu kvalitāti attīstītāju līmenī un kompetentās iestādes novērtējumu līmenī. Šeit šķiet, mēs varam vienoties par formulējumu, lai izpildītu mērķus. Kas uh, arī ir grozījuma mērķis. Un trešā kategorija ir grozījumi, kas sniedzas tālāk par komisijas priekšlikumu, vainoties kā ar noteikumus, ko komisijas priekšlikums neskar vai kas eh, arī sašaurina komisijas priekšlikumu, un šeit komisijai ir sarežģīti tos pieņemt. Izskanēja references, kas ir atsaucies uz bio daudzveidību, klimta pārmaiņām un katastrofu risku. Šīs ir pamat prioritātes, un pieņemot lēmumus par faunu un floru, mēs domājam par habitātu direktīvu. Eh, bio daudzveidība ir kaut kas plašāks, un uh, izcelšu, ja Francijā pastāv tāds biodaudzveidības novērtējums, um, un Francijā ir izstrādāta likumdošana. Grostētas uh, kundze, jā, ir likumdošana Francijā par uh, novērtējumu, kas uh, balstās uz Francijas tiesībām un kas skar tieši biodaudzveidību. Tad par klimatu. Jā, Zanonī kungs runāja par to, cik saržģīti ir definēt projekta ietekmi uz klimatu, bet klimats nav tikai vietējais klimats. Projektam var būt uh, ietekme, uh, kas ir daudz lielāka, plašāka, globāla ietekme. Līdz ar to tas jāiekļauj aptvērumā. Un tāpēc, citu lietu starpā, mēs uh, uzskatām, ka aptvērums ir instrumentāls elements, jo tas palīdz uh, izvērtēt, ko tiešām mums jāpiemēro, lai mazinātu ietekmi uz klimatu, biodaudzveidību un um, mazinātu arī katastrofu risku. Iespējams, um, ja ietekme ir ierobežota, tad aptvērumam nemaz nav jābūt tik plašam. Uh, līdz ar to aptvērums ir ļoti noderīgs instruments, kas var kļūt arī par vienkāršošanas instrumentu, lai izvairītos no darba dubultošanas un no šī pingponga spēles starp kompetento iestādi un um, mm, projektu veicēju, kas uh, var izraisīt iekavēšanos projektu darbos par uh, viens pietra schēmu. Uh, Tā man ir vispārīga piezīme. Eh, ten ir e regula par um, vides novērtējumu racionalizāciju ir pieņemta. Tur ir paredzētas vadlīnijas eh, kopīgu interešu projektiem, un tur ir paredzēts obligāts aptvērums, obligāta viens pietura sēma un obligāta kompetentā iestāde. Tas jau ir iekļauts mūsu likumdošanā, mūsu akī, un arī vides akī tas ir iekļauts, un tas jau kļuvis par juridisko elementu mūsu dalību valstīs. Šis racionalizācijas process saskan arī ar 2020 stratēģiju. Un komisijas mēķis, ierosinot šo likumdošanu, bija pātrināt uh, apstiprinājumu saņemšanu un dabas novērtējumu veikšanu, koordinētā veidā sabiedrības interešu, vispārēju interešu projektiem, kas eh, ļaus eh, uzlabot arī nodarbinātības situāciju. Vācija, Austrija un Polija minot tikai trīs dalību valstis. Mums, starp citu, ir eh, obligātas kopīgas procedūras, līdz ar to viens pietra sēma jau ir juridisko sistēmu sastāvdaļā atsevišķās dalību valstīs. un tas direktīvā nemaz nav netiek pieprasīts. Es jau pieminēju aptveruma definēšanu, noteikšanu, tas ir ļoti svarīgi, un tam jānotiek obligātā veidā. Ja tas ir brīvprātīgi, um, tas um, um, nav tik efektīvi. Citādi šis instruments ir ļoti. Mm, noderīgs attīstītājiem, precizē elementus projekta un identificē procesus, kas jāievēro. Mūsu priekšlikums aptver ne tikai kop, obligātu kopīgu procedūru, jūs varat um, izvēlēties kopīgu un koordinētu procedūru, piemēram, kopīga uh, procedūra IVN un habitatu direktīvai, un tad eh, to var koordinēt ar citām direktīvām - ūdens eh, pamatdirektīvu, sveso direktīvu, mm, citām direktīvām. Iemesli alternatīvām ir svarīgi. Diemžēl Florenza kungs ir mm, aizgājis. Mums eh, ir šis saprātīgas alternatīvas, es tulīt, tulīt mm, pabeigšu. Uh, attiecībos specifiskiem projektiem. Nē, alternatīvu izskatīšana nenovedīs pie citiem papildu projektiem. Uh, nē. Alternatīvas ir domāta specifiski ierosinātajiem priekšlikumiem par slānekļa gāzi. Tas netika aplaukots mūsu priekšlikumā. Šeit ir jāaplūko atseviešķi aspekti, kad mēs izmantojam šo hidraulisko laušanas procedūru. Te jādomā par tehnoloģijām degvielas ražošanai un um, jāprecizē atsevišķi aspekti bet mēs esam gatavi to iekļaut. Un kūdra ir uh, augsnes sastāvdaļa, tā ir organiskā augsne. Paldies! Jā, paldies par uh, šiem skaidrojumiem, un nu mums uh, nav vairs laika. Es aicinu referentu īsi izteikties nobeigumā, citādi tūki vienkārši mūs atstos bezpalīdzīgus. Zanonīkungs. Indija. <laughs> Pavisam īsi. Es jau tagad visiem gribu pateikties par pacietību. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos visos komentāros un gribu pateikties visiem ēnu referentiem. Tāpat arī komisijas sarunu pārstāvjiem. Man jāsaka, ka jūs teiktais man nomierināja. Bet attiecībā par citiem kolēģiem, tad man radās zināmas bažas. Man jāatzīst, ka komisija iet pareizajā virzienā. Mums tiešām ir nepieciešami noteikumi, mums nepieciešama tiesība akti, mēs dzīvojam krīzes laikā, mums nepieciešama papildus drošība, mums nepieciešama skaidri, skaidra procedūra. Un līdz ar to izmantošana praksē būs vienkāršāka. Bet man jāsaka, ka uzklausot atsevišķus komentārus, man bija jādomā par katastrofām, par kurām es arī ļoti labi zinu. Tas attiecās gan uz um, atkritumu savāktuvēm, gan automaģistrālēm, kas tika būvēts un kur notika dažādi nelēmas gadiem. Uh, Tad eh, tālāk notika darbi eh, ar upēm, pie upēm, kas iepriekš netika izvērtēti. Un mēs maksājam ļoti augstu samaksu. Tas attiecās gan uz cilvēku dzīvībām, tas um, skar arī ekonomiku. Un kur, kurš gal galā maksā, tie ir pilsoņi. Ja kāds projekts kostē 40-60% vairāk, tad gribu teikt, ka tie ir infrastruktūras projekti, kas ir ļoti tālajoši, tie ir dambi, ielas. Ja mums ir šis ilgts, ilgtermiņa skatījums, eh, tad eh, mēs varam izvairīties no katastrofām. Protams, mums jābūt taupīgiem, bet jādomā arī par mūsu uh, planētas resursu taupīšanu. Es gribu rast vienošanos ar ēnu referentiem. Paldies priekšsēdētājs kundzei, paldies uh, referentam, paldies arī ēnu referentiem, paldies visiem, kas uzstājās, paldies arī tūkiem, ka mēs šodien varējām tik ilgi strādāt. Gribētu noslēgt šīs dienas sanāksmi, rītā mēs atsāksim darbu pulksten deviņos ar koordinatoriem, un pēc tam mēs satiksimies desmitos, lai turpinātu sanāksmi. Paldies visiem, ar labvakar!